Okay, colleagues, I would like to open the meeting of the subcommittee. Kolēģi, sāksim mūsu sēdī, cilvēktiesība apakškomitejas sēdi. Un ceram, ka piedzīvosim deputātu plūdus, kas tūlīt nāks un piedalīsies mūsu ļoti interesantā diskusijā, kas ir plānot šodien divi galvenie jautājumi. Viens tas no jaunajām mediju tehnoloģiju jautājums un cilvēktiesību kopsakarībām potenciālie, uh, potenciāls un riski. Uh, viens nozīmīgs jautājums, un mums arī ļoti ievērojami runātāji ir ieaicināti šodien. Un tad jau iepriekš plānotais pasākums kopā ar organizāciju Freedom House par reformām un cilvēktiesībām Arābu pasaulē. Mums arī bija preses konferences par šo jautājumu ar saviem uzaicinātiem runātājiem pulksten 13.30. Tā, priekšsādātāja paziņojumi, pavisam īsi. Kas tad ir noticis? starp sēžu laikām. Nor, norādīšu, ka mums ir arī 10. jūnijā plānota cita papildu sēde, tātad nākošajā nedēļā, ceturtdien, būs īpašā sanāksme ar um, Svanīts prezidentūras uh, pārstāvjiem un padomas darba grupu, kas tieši nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem. Uh, un mēs ļoti pamatīgi izskatīsim aktuālos cilvēktiesību jautājumus, ko esam apkļāvuši, iekļāvuši un izskatījuši savā darbkārtībā kopš gada sākuma. Tad mums arī tajā rītā būs paplašinātā biroja sēde, kas tiek pārlikt no šodienas, jo daudz no prezidiju locekļiem šobrīd atrodas ārvalstīs. Desmitajā gaddienā svinot tiesu Kampalā. Tālāk mēs skatīsim cilvēktiesību jautājumus par šo gazas uh, kuģi un konfliktu krīzi. Tā, pateicoties masmēdiem, ir piesaistījusi visu mūsu uzmanību. Es arī vēlos atgādināt, ko teica priekšsādātājs Buzeks. Viņš norādīja, ka tas ir skaidrs starptautisko tiesību pārkāpums, īpaši Ženēvas konvencijas pārkāpums. Tad mēs zinām, cik ļoti dažādi viedokļi var būt par šo incidentu. Un Eiropas parlamentā mums arī, protams, ir jāskat tas no visplašākās perspektīvas, bet no cilvēktiesību viedokļa mēs gribam tiešām nodrošināt, lai mēs visi virzītos uz mieru šajā plosītajā reģionā. Un lūk, šo pēcpusdienu ir plānots mūsu sadarbībā ar organizāciju Freedom House un es pateicos viņiem, kas ir palīdzējuši mums arī organizēt arī mūsu vizīti uz Vašingtonu, droā, tātad cilvēktiesību apakškomitejas vizīti Vašingtonā pagājušajā nedēļā. Nu, lūk, eh, aktuālo krīzi mēs plānojam diskutēt 23. jūnijā, kad arī runāsim plašāk par pilsonisko sabiedrību Izrēlā un tāpat arī par Izraēlas NVO likumu un ierobežojums, ar kādiem saskars Izraēlas cilvēktiesību aktīvisti. Esam uzaicinājuši arī uz šo sanāksmi Izraēlas vēstnieku. Tātad šī sanāksme, kuru mēs veidojam kopā arī ar Eiropas parlamenta delegāciju attiecībām ar Izraēlu un Palestīnas padomu, Nacionālo padomu. Es ceru, ka jums šāda pieeja ir pieņemama. Tālāk priekšsēdētājs Buzeks nesen viesojās Ķīnā, un viņš arī ļoti detalizēti man vakardien ziņoja, ka viņš ir sazinājies arī ar cilvēktiesību aizstāvjiem, un arī uzklausījis un pats uh, teicis vairākus paziņojumus šajā sakarā. Turklāt vēl trīs deputāti, es pati arī Oils kundze un Maksimilāns Skots, kā vicepriekšsēdētājs aicināja priekšsēdētāju arī runāt par Tibets jautājumiem, vizītes Ķīnā ietvaros. Jums arī jāzina, ka ar vienu vēl simtiem apcietināto cilvēku cietumos, kas tika apcietināti Lasā, Tibetā 2008. gada martā. Un lūk, mums arī tas viss jāpatur prātā, runājot par aktuālām attiecībām. Šie cilvēki vien turpin ciest tikai tāpēc, ka viņi gribējuši aizstāvēt savas tiesības. Par Ķīnu gribu norādīt, ka tīri vai a, negaidītā kārtā tikos ar Radija Kabīra a, Vašingtonā. Jūs atcerēsiet, kad um, Kabīras kundze ir Uiguru kon kongresa priekšsēdētāja, un viņa viesojas mūsu apakškomitejā pagājušajā gadā septembrī. Un viņa toreiz norādīja, ka Tibetā un ne tikai Tibetā, bet arī Ksienlenā ir nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, kas turpinās. Tālāk par Krieviju. Pie, pirmdien pēc Krievijas cilvēktiesību aktīvistu uh, lūguma piedalījos demonstrācijā, kas aizstāvēja Krievijas konstitūcijas 31. pantu kas ir tieši par pulcēšanās brīvību. Nu, tas notika Pēterburgā, tas ir man gluži vai kaimiņos, un tur bija 700 cilvēku vienā sanāksmē un 1000 cilvēku otrā sanāksmē. Un man bija prieks redzēt, ka Krievijas iedzīvotājiem ir drosme paust savu viedokli atklāti. Un manuprāt, būtu augstu novērtēji, viens no opozīcijas līdziem ņemcaukungs publiski arī teica, ka mana līdzdalība ir novērsus arī milicijas e, aktīvu vārdarbību. Es gan nedomāju, ka tas nu būtu duži tiesa. Domāju, ka paši demonstranti bija drosmīgi cilvēki, kas, nebija, kas nebaidījās. Tas arī lūk paskaidrojums vicepriekšsēdētājiem Šibam un Gdaņskim kurš arī man kā komitejas priekšsēdētāja, apakškomitejas priekšsēdētāja arī aicināja aktīvi rīkoties. Nākošā demonstrācija plāno 31. jūlijā. Varbūt kāds no jums arī gatavs doties un parādīt savu solidaritāti un piedalīties. Tāpat arī bija arī amnestija un citu organizāciju organizētās solidaritātes kustības demonstrācija šeit Briselē arī. Vēl par Krieviju. Nu, pat uzklausījām informāciju par cilvēktiesību konsultācijām cilvēktiesību jomā starp Eiropas Savienību un Krieviju, kas nu pat ir noslēgušās. Tas bija kaut tāds um, pirmā reize mēģinājums, kad arī apakškomiteja uzklausīja šo ziņojumu kopā ar uh, parlamenta delegāciju attiecībām un Krieviju. Un, ja mums tas šķiet noderīgi, mēs to arī varam turpināt arī ar citām delegācijām. Lūk, par tādu kārtību mēs arī varam turpināt vēl apspriesties vēlāk. Nu, es jau arī iepriekš vairākas reizes esmu norādījuši, ka sešu cilvēku delegācijā mūsu apakškomitejas vizīte devās, delegācija devās uz uh, Vašingtonu. Mums bija interesanti iepazīties ar jauno administrācijas, ja pārsvarē valdības pieju cilvēktiesību jautājumiem. Un draugu lokā mēs arī varam pārunāt mūsu kopējos uh, redzējumu, bet arī atsevišķas problēmas, ko mēs saskaramies Eiropā. Mēs arī runājam par Guantanamo bāzes slēgšanu, cietums slēgšanu un par ASV lomu. Mēs norādījām, ka arī ka starptautisko tiesību ziņā tur ir vien nopietni pārkāpumi. Mēs tāpat arī norādījām, ka esam šos jautājumus gatavi turpināt diskutēt. Un es redzēju, ka ASV tiešām reiķinās ar mūsu atbalstu, lai varētu slēgt šo cietumu. Un viņi bija gatavi pārdināt savas aizturēšanas, ja apturē, aiz, apcietināšanas politikas problēmas ar mums. Mēs gribējām norādīt, ka arī mūsu komitejai varētu būt arī vēl ciešāka sadarbība ar ASV kongresa attiecīgi cilvēku arī cilvēktiesību apakškomiteju. Un es arī norādīju, ka mēs varētu nākt klājā ar kopējiem paziņojumiem, ja tas būtu piemērots un vajadzīgs. Tāpat mēs plānojam arī nopietnu um, ziņojumu sniegt jums visiem jūnija beigās par šo vizīti. Nu, tagad, šobrīd esam nosūtījuši nopietnu delegāciju uz Kampalu, Ugandu, um, kur tiek atzīmēta starptautiskās krimināla tiesas uh, darbība. Mēs sagaidīsim ziņojumu no viņiem jūnija beigās. Gribēju atgādināt, ka parlaments ir arī pieņēmis rezolūciju par starptautisko kriminālu tiesu un tās darbības pārskatu pagājušā plenārsesijā. Gribu vēl atgādināt dažas lietas. Vadarbība taizemē. Mēs redzējām, ka šīs cīņas Bankokā ielām, ielās, tā rezultātā ir miruši 805 cilvēki un vairāk nekā 1800 personas ir ie, ievainotas. Un tagad ir izveidota neatkarīgā komiteja, lai izmeklētu uh, pārkāpumus abās pusēs. Un es pirms pāris dienām nosūtīju vēstuli, kā apakškomitejas vadītāji, lai norādītu savas nopietnās bāžas par šiem nemieriem un uh, cilvēku bojāju. Nogalināšanu. Jūs arī labi atceraties, ka mēs esam Taivāns jautājumu piedodiet, taizemes jautājumu esam iekļāvuši arī iepriekš trīs mm, steidzamības kārtās skatāmos jautājumos. Tāpat nākamais ir bijusi arī Birma, ko mēs esam, esam iepriekš skatījuši. Tāpat arī mūs neapmierina situācija. Par Birmas galvenās opozīcijas partijas izslēgšanu kuru vada Aung San Suu Kyi. Un šī partija tikpat tik likvidēta pirms pāris nedēļām. Tūk lūk, šie ir galvenie jautājumi, kas iekļaut pirmas rezolūcijā. Un tālāk par Pakistānu. Uh, kas sakrīt arī ar Pakistānas minoritāšu ministra vizīti parlamentā, ar kuras arī tikos. Parlaments ir izpaudis savas nopietnas bāžas par um, diskriminācijām un pamatbrīvību neievērošanu, un īpaši reliģisko minoritāšu tiesību pārkāpumiem Pakistānā. Parlaments arī aicināja parlamentu pārskatīt līdzinājās prakses un iekļaut arī nopietnu pārskatīt politiku par un pašu izdošanu un minoritāšu atspoguļošanu pasēs. Un visbeidzot par Meksiku, kur pirms mēneša norisinās ļoti traģisks notikums. Divi cilvēktiesību aktīvisti tika nogalināti Meksikas dienvidos, bet tikai Reņo, Meksikas iedzīvotājs, un Uri, Jurī Akula, Soms un tas notika, kamēr viņi pavadīja humanitārās palīdzības kravu vienā no Meksikas provincēm. Ir bijusi vairākas uh, reakcijas. Parlamenta priekšsēdētājs ir izsludinājis šo mm, traģisko notikumu atklājot plenārsesiju. Esmu nosūtījusi arī vēstuli Eiropas Savienības delegācijai Meksikā un Eiropas Savienības iestādēm, lai nodrošinātu to, ka viņi dara visu iespējamo, lai cita karavāna, kas tad arī ir komentārās palīdzības krāva, kas atstās Meksikas pilsētā 14. jūnijā, arī tiktu nodrošināta drošība. Un pat lai arī viņi palīdzētu nogalināt to aktīvistu ģimenēm un īpaši aizsargāt šos pamatiedzīvotājus, kas atrodas ļoti sarežģītā situācijā šajā autonomajā reģionā. Betika Reņo atraitne. Ir uh, Um, mums arī tad jāuzdod, uh, es tam gribu vēl tomēr veltīt divas, trīs minūtes. Omāris Pārsā, vai jūs varētu mums nedaudz tad īsi pastāstīt, kā jūs redzat uh, šo situāciju un ko jūs sagaidāt no Eiropas Savienības pēc šīs traģiskā uzbrukuma cilvēktiesību uh, ziņā šai komentārās palīdzības kravai? Agradecerles el espacio que nos permiten para denunciar este. Pirmām kārtām es vēlētos jums pateikties par to, ka sniedzāt mums uh, iespēju. Uh, Nosodīt 27. aprīļa traģiskos notikumus, kad karavānai ar cilvēkiem, kas vēlējās sniegt humanitāro palīdzību Honkabalē, Meksikas dienvidos, uh, uzbruka paramilitārs grupējums Visor. Viņus eh, atbalstīja Vahakas valdība un eh, viņu mērķis bija panākt sociālu kontroli un eh, apspiest iedzīvotājus. Tā Mēs eh, aizstāvam cilvēktiesības, bet eh, pret mums attiecas kā pret eh, noziedzniekiem mūsu pašu valstī. Mūs vajā, mūs nogalina, mūsu cilvēki pazūd. Kad mēs nosodām vardarbības aktus, kas katru dienu notiek ar Vahakas iedzīvotājiem, pret mums attiecas šādi. Un Vahakas iedzīvotāju vidū no nu, viņiem 60 ir nogalināti pašreizajā pārvaldē, un neviens par to nav uh, saukts pie atbildības. Vairāk nekā 100 cilvēku ir uh, ieslodzīti, un uh, nav nekādu pierādījumu, ka viņi būtu izdarījuši kādu noziegumu. Vahakā eh, vardarbība tiek vērsta pret eh, parastiem iedzīvotājiem tikai tāpēc, ka viņi vēlas, lai tiktu ievērotas viņu tiesības, un tādi arī ir Meksikas valdības pienākumi, jo viņi ir parakstījuši starptautiskos nolīgumus par iedzimto kultūrām un tiesībām. Taču šie notiekumi tiek ignorēti manā valstī, tās ir tikai tukšas runas. Tie cilvēki, kas aizstāv mūsu tiesības, saskaras ar sistemātiskiem uzbrukumiem, gluži tāpat kā tika uzbrukts uh, humanitārās palīdzības uh, karavānai. Manuprāt, atbildīgie par šiem noziegumiem ir jāsoda. Meksikas valdības rīcībā ir visi nepieciešamie pierādījumi, lai tā varētu apcietināt šos uh, noziedzniekus, kas uh, ir uzbrukuši cilvēkiem, kur vēlējās e, palīdzēt šīm daudzajām ģimenēm, kurām nepietiek pārtikas. Startautiskajai sabiedrībai ir jāpieprasa paskaidrojumi. Tā ir jāpieprasa, lai Meksikas bruņotie grupējumi tiktu atbruņoti, jo īpaši paramilitārie grupējumi jo viņi eh, brīvi rīkojas Vahakas eh, provincē. Ir laiks vardarbībai tikt pārtrauktē manā valstī, un ir laiks pieprasīt uh, Meksikas valdībai cienīt uh, tiesības. Vahakas pārvalde ir atbildīga par šiem noziegumiem, un uh, Mhm. Vahakas gubernators īsteno vajāšanas politiku, un patiesībā viss, ko prasa šie upuri, ir, lai e, viņu pamatiesības tiktu ievērotas, un pirmās no šīm tiesībām ir tiesības uz dzīvi, uz dzīvību. Un, e, un tāpat tika nogalināti daudz šīs karavānas locekļi, un tāpat arī tika nogalināta mana sieva. jūs varētu pieprasīt, lai šī valdība ievēro starptautiskās konvencijas. Jūs to patiešām varat darīt. Un mēs zinām, ka ja jūs nepieprasīsiet taisnīgumu, tad eh, taisnīguma arī nebūs ne manai sievai, ne, ne Betī Kariņo, kam uzbruka šajā noziedzīgajā vardarbības uh, aktā. Paldies, ka uzklausījāt mani un paldies, ka devāt man laiku. Jā, paldies eh, par šo informāciju, Omar, un par šiem vārdiem. Ir svarīgi, lai mēs eh, pieprasītu pienācīgu šo noziegumu izmeklēšanu. Šis gadījums varētu veidot eh, robežšķirtni, kas pieliktu punktu Vahakā valdošajai netaisnībai, kur paramilitārās trupas kalpo vietējai elitei un vēršas pret eh, vietējiem iedzīvotājiem. Mums ir jāpieprasa rūpīga izmeklēšana, un eh, paldies. Eh, tālāk turpināsim ar uzklausīšanu par jaunajām informācijas tehnoloģijām un cilvēktiesībām. Būs prezentācija, iespējamo sēku izvērtējums, kādas rada modernie saziņas līdzekļi uz sabiedrību, tostarp arī internets, Twitter un citi. Jau pagājušajā gadā Zviedrijas prezidentūra norādīja, ka viņi vēlas uh, apspriest internetu, jaunos mēdījus, uh, tehnoloģijas un cilvēktiesības. Mēs šajā komitejā domājām tāpat, tāpēc mēs sākām diskusijas ar Zviedrijas prezidentūru par to, kā to varētu izdarīt, un apakškomiteja nolēma pasūtīt pētījumu. Daži no mums ir sazinājušies arī ar uzņēmumiem, kas varētu piedāvāt kādus uh, risinājumus esošajām problēmām un iespējams uzlabot uh, iespējas ievērot cilvēktiesības uh, moderno tehnoloģiju kontekstā. Tagad es vēlētos dot vārdu Andrū Pudefate kungam, kas pārstāv Global Partners and Associates un kas ir sagatavojis šo pētījumu. Pētījums saucas Informācijas un saziņas tehnoloģijas un cilvēktiesības. Tāpēc es došu vārdu uz desmit minūtēm Pudefata kungam. Paldies priekšsēdētāji, un es labprāt pateiktos komitejai par iespēju veikt pētījumu un iespēju uh, iepazīstināt jūs šo pēcpusdienu ar galvenajiem uh, secinājumiem. Ja man vajadzētu rezumēt pētījumu vienā teikumā, es teiktu, ka jaunie saziņas līdzekļi sniedz lieliskas iespējas nostiprināt cilvēktiesības un cilvēktiesību aizsardzību visā pasaulē, bet ir ievērojams problēmas izmantojot šos uh, labums un iespējas. Runājot Par digitāliem saziņas līdzekļiem mēs analizējām tos eh, no četriem aspektiem. Pirmkārt, eh, pamat infrastruktūra saziņas līdzekļiem, eh, kabeļa aparatūra un tam līdzīgi aspekti. Mēs zinām, ka arī tas ir svarīgi cilvēktiesībām, jo, piemēram, Birmā demonstrācija laikā pirms pāris gadiem uh, visa infrastruktūra tika vienkārši noslēgta no valdības puses, lai neļautu cilvēkiem sazināties ar ārpusi, tad mēs varam runāt par eh, saziņu, par savietojamību, kā var sadarboties dažādas ierīces. Uh, Un, piemēram, Irānas valdība izmantoja mobilo tehnolo telefonu tehnoloģiju, lai sakotu protestētājiem pēc vēlēšanām pagājušajā gadā. Es domāju, mēs vēl dzirdēsim vairāk par to šo pēcpusdienu. Trešā komunikācijas līdzekļu pakāpe ir lietojuma programmas, mm, meklētāji, Windows programmas, kas ļauj mums piekļūt digitālajiem saturam. Mēs zinām, ka tas ir svarīgi, jo Ķīna, piemēram, iegulda daudz enerģijas. Uh, Uh, lai varētu iejaukties šajā lietojuma programma līmenī un neļaut uh, cilvēkiem ar to starpniecību piekļaut delikātai informācijai. Un visu beidzot jārunā par saturu, kas, kas parādās digitālajos saziņas līdzekļos, un arī tas ir pakļauts cenzūrai daudzās valstīs. Manuprāt, atšķirība starp šo vidi un uh, to, kāda būtu valdījusi pirms 20 gadiem, ir tāda, ka pirms 20 gadiem ļoti maz cilvēktiesību aktīvistiem uh, rūpētu uh, avīzes tips, kurā ir iekļautas ziņas vai kameras tips, kas filmē materiālu. Saturs bija tas, kas bija svarīgs to laiku, taču modernajā pasaulē visi šie līmeņi - infrastruktūra, savienojamība, lietojuma programmas saturs ir būtiski veicināšanai, progresa veicināšanai cilvēktiesību jomā. Un es runāju, runājot par vīdu un par šiem slāņiem, mēs nerunājam par vienkāršu valdību kontroli, mēs runājam par starpvaldību vīdi, par starptautisko vīdi, ko reglamentē noteikumi, bet veido arī novatoriska uzņēmē darbība, tehnoloģijas. Uh, un arī paši lietotāji, jo lietotāji miedarbojas ar tehnoloģijām, viņi paši pārkonfigurē šo digitālo vidi un veido jaunas iespējas e, cilvēktiesību aktīvistiem. Te mums ir darīšana ar pastāvīgi veidojošos ekosistēmu, nevis kontrolētu mehānisku vidi, kas pakļautu virknē mehānisku, mehānisku noteikumu, bet gan ar augošu ekosistēmu, kuras vērtības mēs varam veidot un regulēt. Tas ir, tā ir arī risinām problēma cilvēktiesību aktīvistiem, jo te nav runa tikai par piemērojamajām politikas stratēģijām visām šīm vidēm, bet arī e, politikas procesa problēmām. Kā mēs varam ietekmēt starptautisko vidi, ko veido tik daudzas iesaistītās puses un kas sastāv no tik dažādām vidēm? Problēma ir eh, ne tikai tajā, ko mēs vēlamies darīt, bet kā mēs vēlamies to panākt šāda veida vidē. Eh, šajā ziņojumā, manuprāt, eh, paveras četras galvenās jomas cilvēktiesību aktīvistiem. Pirmām kārtām otrajā nodaļā ir runa par izteiksmes brīvību un nav nekādu šaubu par to, ka digitālās tehnoloģijas ir ievērojami uzlabojušas mūsu iespējas sazināties un sadarboties vienam ar otru. Uh, Un es jau īpaši vēlos uzsvērt faktu, ka te nav runa tikai par atšķirīgām tehnoloģijām, bet gan par atšķirīgiem komunikāciju līdzekļiem. Mēs pārvietojamies uh, vairāk uz tādu savstarpējās komunikācijas veidu, kur cilvēki var veidot un lejupielādēt saturu. Mēs uh, tuvojamies uh, demokratizācijai un uh, sasaistē starp dažādām uh, sabiedrības grupām. Un, manuprāt, eh, šīs ir lieliskas iespējas tiem, kas tic izteiksmes brīvībai, kā vienai no cilvēka pamatvērtībām. Bet mēs esam norādījuši arī to, ka pastāv arvien izsmalcinātāki un arī slēpti cenzūras līdzekļi, un mēs zinām, ka internetu efektīvi izmanto noziedznieki, bērnu pornogrāfijā iesaistītie teroristi un cilvēktiesību naidnieki. Un, uh, Jautājums ir par to, kā mēs sasaistīsim šīs vidas sniegtās iespējas ar zināmiem ierobežojumiem, kas ļaus mums uh, apturēt draudus cilvēktiesībām. Un mēs arī jo īpaši vēlamies uzsvērt sadarbību ar citām iesaistītajām pusēm. Mūsuprāt, uzņēmēji ir ļoti svarīgi iespējamies sabiedrotie cilvēktiesību kustībai. Un, uh, mūsuprāt, arī uh, Eiropas Savienībai šeit ir būtiska loma. Mums ir tādi modeļi kā globālā tīkla iniciatīva, kas pastāv ASV, tā ir partnerības starp cilvēktiesību organizācijām un biznesa vidus organizācijām. Mūsuprāt, ir svarīgi nevis koncentrēties uz hierarhiskiem noteikumiem, bet arī iedrošināt uzņēmē darbības vidi, uh, pārdomāt notiekošo un izstrādāt novatoriskas tehnoloģijas, kas varētu nonākt cilvēku tiesību aktīvistu rokās un palīdzēt viņiem viņu cīņā. Trešajā nodaļā runa ir par konfidencialitāti, drošību un uzraudzību, kur eh, jo īpaši atspoguļojas pēdējā laika bažas par drošību un terorismu. Uh, Valdības aizvien vairāk izmanto digitālās tehnoloģijas, lai eh, uzraudzītu iedzīvotājus visā pasaulē. Mēs zinām, ka arī biznesa pasaulē tie notiek datu spiegošana, lai eh, iespējami palielinātu ieņēmumus un tirgus daļu. Un eh, personīgās konfidencialitātes aizsardzība zaudē komerciālo interešu priekšā proti informācijas ievākšanas priekšā biznesa vajadzībām. Mēs nenoliedzam, ka uzņēmē darbībā ir vajadzīgi personīgie dati un arī valdībām ir vajadzīgi personīgie dati, lai varētu tikt galā ar draudiem cilvēktiesībām un personas brīvībai, bet, manuprāt, ir vajadzīgi daudz dziļāki pētījumi, lai rastu pierādījumus, kas pamatotu pasākumus cilvēku privātumu ierobežošanai un lai labāk varētu saprast to draudu būtību, ar kuriem viņi saskaras. Tāpat arī ir jāpanāk vienprātība par to, kā, kā informācija tiek nodota uzņēmumiem un valdībām no privāta persona puses. Ceturtajā nodaļā mēs uzsvērām to, cik svarīga ir digitālā komunikācija, lai noslēj veicinātu kultūras dzīvi, zinātnisko progresu un piekļuvu informācijai. Uh, Mūsuprāt, digitāliem saziņas līdzekļiem ir brīnišķīgs potenciāls eh, zināšanu apkopošanai, visiem pieejam zināšanu apkopošanai, bet problēmas ir ar intelektuālo īpašumu. Te mēs redzam milzīgu intelektuālā īpašuma tiesību ierobežošanu, šo tiesību koncentrēšanos lielo uzņēmumu rokās. Un, eh, mūsuprāt, daudz lielāka uzmanība ir jāpievērš sabiedrības interesēm, starptautisko nolīgumu noteikumu izstrādē. Un tā ir virkne problēma, ko mēs esam pieminējuši 4. nodaļā. Visu beidzot 5. un 6. nodaļā mēs runājam par to, cik svarīgi ir, cik svarīgi ir kvalitāte, pastāv eh, milzīga digitālā plaisa starp piedzīvotājiem, ir nabadzīgās kopienas un ir svarīgas reformas infrastruktūras līmenī, lai arī nabadzīgie iedzīvotāji un uh, lauku teritoriju iedzīvotāji jaunatīstības valstis varētu aizvien vairāk izmantot digitālās tehnoloģijas. Te varētu būt problēma ar minoritāšu tiesībām piekļuvēt digitālajām tehnoloģijām. Un uh, pastāv arī ievērojama dzīmumu plaisa. Tās ir galvenās problēmas, uh, kur Eiropas Savienība var veikt praktiskus pasākumus. Septītajā nodaļā mēs esam uh, norādījuši uz lomu, kādu Eiropas Savienība varētu spēlēt, lai veicinātu cilvēku tiesību ievērošanu digitālajā saziņā. Pirmām kārtām uh, uz to vajadzētu koncentrēties Lība komitejai, nevis tikai šai komitejai. Bet uh, Eiropas Savienības eh, politikas stratēģijas rada milzīgu starptautisku ietekmi, jo arī citi pārņem Eiropas normas un vērtības. Te nav runa tikai par kibernoziegumu konvenciju, bet arī par, eh, par, par milzīgu noteikumu kopumu kā tādu. Tas, ko Eiropas Savienība dara pašmājās, arī ievērojami ietekmē pasaules skatpunktu. Eiropas Savienība var spēlēt ievērojumu lomu veicinot progresīvu politiku internetu pārvaldes fórumā, Pasaules tirzniecības organizācijā, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā un tāpat arī tirzniecības, autortiesību un attīstības jomās. Eiropas Savienība var arī efektīvāk izmantot savu ārējo diplomātiju, lai izdarītu spiedienu uz eh, valdībām un institūcijām cilvēktiesību ievērošanai digitālajā pasaulē. Ir milzīgas sadarbības un partnerības iespējas ar ASV pēc Klintons eh, uh, runas janvārī. Un uh, arī pēc mūsu nesen saņemta uzaicinājuma Zviedriju. Un uh, Manuprāt, arī pagājušajā nedēļā bija vērtīgas sarunas, un ASV valsts departaments ir nolēmis e, veidot partnerību ar Eiropas iestādēm, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu digitālajā pasaulē. Uh, Tāpēc, manuprāt, pastāv milzīgas iespējas saskaņotai politikas koordinēšanai starp valdībām. Un visbeidzot, Eiropas Savienība var sadarboties ar valdībām, pilsoniskās sabiedrības grupām, NVO un citām ieinteresētajām pusēm, lai veidotu prakses, kas ļauj nostiprināt un paplašināt cilvēktiesības. Visu beidzot, eh, mums ir virkne konkrētu ieteikumu Eiropas uh, sabiedrībai. Pirmkārt jau izvēlēties konkrētu un saskaņotu diplomātiju. Mūsuprāt, eh, šīs eh, saziņas problēmas vajadzētu aktualizēt visos divpusējos dialogos. Tas notiek, bet tam vajadzētu turpināties. Eh, mūsuprāt, cilvēktiesību jautājumi ir jāaktualizē visos tirzniecības sarunu pasākumos, arī ANO un citās divpusējās institūcijās. Uh, tostarp arī tajās, kas ir tieši vai netieši saistītās ar internetu pārvaldi. Mēs sadarbojamies arī, mūsuprāt, būtu svarīga sadarbība arī ar ASV, Brazīliju un citām valstīm. Ir nepieciešams veicināt šo problēmu saprašanu un informētību par tām. Mūsuprāt, ir vajadzīga neatkarīga izpēte, lai definētu šīs problēmas, nodrošinātu to, ka uh, politika ir balstīta pierādījumos, nevis aizspriedumos un bailēs. Mūsuprāt, dialogs jāveicina starp dažādām iesaistītajām pusēm, to starp arī tehniskās izstrādes pusi un uzņēmumiem, un arī jāpalielina informētība par cilvēku iespējām gūt labumu no tehnoloģijām. Es runāšu ļoti īsi, man ir vēl divas ieteikuma jomas. Treškārt, mēs vēlamies eh, veicināt daudzpusēju problēmu risināšanu, lai veidotu uh, līdzdarbību noteikumu izstrādē, jāveicina arī novatoriska risinājuma un partnerība tehnoloģija jomā. Mēs esam ierosinājuši inovāciju fondu, e, lai atbalstītu cilvēku tiesības un nodrošinātu politikas apmaiņu. Mēs vēlamies uh, pulcēt eh, uzņēmumus, eh, tehniskos speciālistus un citas puses, lai redzētu, kādas jaunas lietojuma programmas var izstrādāt, un visu beidzot eh, vajadzētu nodrošināt ekspertus un atbalstu digitālo komunikāciju jomā, lai koncentrētu Eiropas zināšanas uz vienu jomu. Varbūt būtu vajadzīgs IKT instrumenta centrs, kas eh, varētu sniegt arī tieši finanšu atbalstu NVO un tīkliem, kas cīnās par cilvēktiesībām tiešsaistē. Ir daudzas iespējas, ir dažādi riski, ir svarīgi saprast, ka cilvēktiesību ienaidnieki izmanto šīs tehnoloģijas aizvien vairāk, viņi mobilizēs un ir laiks eh, cilvēktiesību kustībai arī mobilizēties ar jūsu atbalstu. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you very much. Oh, Paldies Pudefata kungam par apkopojumu, par šo ārkārtīgi interesanto pētījumu, un jūs par to pastāstījāt visiem. Protams, ka mēs atgriezīsimies pie jūsu rekomendācijām, un es ceru, ka arī mūsu e, runātāji komentēs jūsu teikto, bet nu turpināsim ar darba programmu, un es ar prieku dodu vārdu Francisko Sosu Vāgneru kungam, mūsu kolēģim no Eiropas parlamenta, kas bija referents ziņojumam par interneta pārvaldību, un viņš ir e, izpētes Rūpniecības un enerģētikas komitejas dalībnieks. Tātad, Vāgner kungs, ko jūs domājat par internetu un cilvēktiesībām? Liels paldies priekšsēdētāji! Es gribētu sākt uh, ar uh, ziņojumu, kas tika pieņemts mūsu komitejā vakar un ievietot to tādā plašākā kontekstā, jo, report, jo ziņojuma pamatā uh, tātad ziņojums tika vakar pieņemts mūsu komitejā kā atbilde uz pieprasījumu e, no Eiropas komisijas, jo komisija nāca klajā ar paziņojumu par interneta pārvaldību nākošie soļi. Komisijai galvenokārt bija bažas uh, par to, kādu lomu ASV organizācijas, kas ir nodibinātas atbilstoši Kalifornijas likumdošanai, tātad kā šīs organizācijas var ietekmēt interneta pārvaldību visā pasaulē. piemēram, piešķirot domēnus un piešķirot uh, eh, domēnu nosaukumus privātām kompānijām. Runājot tā tehniski, tātad uz šo te procesu attiecās uh, privāttiesības, nevis valsts tiesības, un ne pat ASV federālā likumdošana, bet Kalifornijas štata likumdošana un kopš 20. gadsimta beigām tā tiek piešķirti domēnu nosaukumi un lapu numuri visā pasaulē. Un tas rada bažas komisijai un attiecīgam ģenerāldirektorātam, jo raugoties no mūsu viedokļa sanāk, ka privātam uzņēmumam ir šāda veida uzdevums un šādas pilnvers. Bet, nu, atcerieties, eh, es jums teicu, ka šī ir tāda diezgan dīvaina situācija, bet komisija eh, līdz šim nebija nākus klajā ar kaut kādu ierosinājumu veikt izmaiņas. Komisija ķērās klāt kaut kam, par ko vienmēr ir runājuši interneta debatēs, ir tīpaši interneta pārvaldības fórumā, kur tas tika vairākas reizes jau apspriests. Tātad eh, bija pilnvarots eh, runātājs, pēdējais notika Eģiptē eh, un arī Viļņā. Un mēs nekad nenācām klājā ar kaut kāda veida uh, alternatīvām šai privātai iestādē, šai privātai organizācijai Kalifornijā. Un šī organizācija ir saistīta ar ASV valdību, ar līgumu ar uh, ASV valdības tirzniecības ministriju, kas savā ziņā pārauga šīs organizācijas darbību. Tāda tad ir tā reālā situācija, un tieši tāpēc komisija lūdza mums eh, sagatavot savu atzinumu par šo lietu. Bet nu, komisija jau automātiski neuzskata, ka Tā ir nepareiza, nepieņemama situācija, jo juridiski tā varētu šķist dīvaina, bet patiesībā tā praktiski strādā. Un ja sistēma strādē, tad mums varbūt nevajadzētu mēģināt viņu pārveidot. Kas mums būtu jādara? Mums būtu jāmēģina padarīt šīs organizācijas darbs daudz caurskatāmāks. Un varbūt eh, jāmēģina veicināt pāraudzību no mūsu puses, tāpat kā no jebkuras citas valsts valdības puses. Bū, tas būtu tāds kā šita procesa demokratizēšana, padarī, padarot šo procesu daudz caurskatāmāku, un mēs arī redzētu, nu, kā tad viss, viss notiek. Tās bija tās galvenās lietas, kas eh, interesēja komisiju, un arī tam mēs pievērsāmies mūsu ziņojumā. Tātad tā bija galvenā problēma, ar kuru mums nācās saskarties. Kā jau iepriekšējais runātājs teica, tad šajā brīnišķīgajā ziņojumā par jaunajām tehnoloģijām un internetu un cilvēktiesībām. Internets ir kļuvis par vietu, kur parādās informācija par visām cilvēktiesību problēmām un pārkāpumiem. Uh, Un tādējādi mēs varam risināt šo, šīs te situācijas. Internets ir kļuvis par instrumentu, ar kura palīdzību izpaust brīv, izteiksmes brīvību un arī uh, risināt cilvēktiesību problēmas. Tātad mums visā pasaulē ir viena vieta, viena iestāde, organizācija, kas nodrošina internetu pakalpojumus. Un ja mēs runājam par cilvēktiesībām un internetu, tad internetu varētu uzskatīt par tādu globālu, publiski pieejamu preci. Tas varētu būt tā juridiski runājot. Un mēs aplūkojām ideju, uh, izveidot varbūt tādu valsts privātu pārvaldības struktūru visai interneta sistēmai. Tādējādi mēs varētu arī stiprināt pamatiesību un cilvēktiesību ievērošanu, kā tas noteikts Eiropas eh, Savienības pārvaldības līgumā. Ziņojuma trešajā punktā ir runāts par Eiropas Savienības vērtībām kā norādīts iepriekš minētajā līgumā, un šīs vērtības ir atzīts par pamatvērtībām Eiropas Savienības pārvaldības procesā. Un tāpēc mēs aicinam Eiropas Savienības institūcijas un dalību valstis aizstāvēt šīs vērtības dažādos starptautiskos fórumos, it īpaši tajās valstīs, kas parasti neatbalsta Eiropas Savienības vērtības. Manā ziņojumā visi starptautiskie ar internetu saistītie fórumi tiek aicināti aizstāvēt šīs vārt, vērtības. Ir tīpaši tiek uzsvērts fakts, ka ir valstis, kas neatbalsta Eiropas vērtības, pamattiesības un brīvības, un Eiropas Savienībai ir jāsaka savs vārds šīm valstīm, nodrošinot, ka tās vērtības, kas ir norādītas konstitucionālā līgumā, tiek arī cienītas. Otkārt, interneta pārvaldības principi, kurus izstrādās savienība, eh, tie tiek norādīti astotajā punktā. Mēs tur pieskaramies arī caurskatāmībai, multilaterālismam, demokrātijai un cilvēku tiesību aizsardzībai atbilstoši Eiropas Savienības standartiem, kā norādīts attiecīgajos Eiropas Savienības līgumos. Mēs arī norādām, ka ir vajadzīgs atvērts, atklāts internets, un mēs nosodām jebkura veida ierobežojums piekļuvēji internetam, eh, cenzūrai, varbūt kaut kādām blokādēm, eh, filtriem un tā tālāk. Es nosodu to, ka mm, cilvēkiem tiek ierobežotas tiesības piekļūt internetam, bet varētu būt arī izņēmumi, piemēram, bērnu pornogrāfija. Šeit vajadzētu ierobež, panākt ierobežojums atbilstoši Eiropas pamattiesību hartai un Eiropas kopienu tiesas judikatūrai. Tātad tāda bija mūsu pieeja. izmantojot komisijas piedāvāto iespēju runāt par vienu konkrētu problēmu, tā varbūt ir tāda loģistikas problēma saistībā ar internetu pārvaldību visā pasaulē. Komisija uzdev mums jautājumu, un mēs to izmantojām, lai eh, skatītu arī daudzus citus mums svarīgus jautājumus. Mēs aicinājām Savienību un arī komisiju koordinēt un dažāda veida politikas starptautiskajā interneta vidē, un mēs uzrād, norādījām, ka Eiropas Savienības politikai ir jābūt konsekventai, homogēnai, mums jārunā vienā balsī visā interneta vidē. Un runājot par vienu balsi, šeit es negribu pieminēt tikai tās atšķirības, kas ir starp dalību valstīm. Uh, Bet ir jā, jāceras, ka varētu būt arī atšķirības viedokļos starp dažādām iestādēm, piemēram, komisiju, parlamentu, padomu un tā tālāk. Mēs lūdzam, lai jebkura veida pretrunas un šķēršļus novāc, lai Eiropas balss ir skaidri dzirdama internetā, it īpaši runājot par mūsu galveno vērtību aizsardzību šīs vērtības var apšaubīt daudzas, vairākas valdības visā palsī, va, pasaulē. Paldies, Vākner kungs, saka priekšsēdētāja. Jūs mēģinājāt apkopot to darbu, kas notiek dažādās komitejās vienlaicīgi, tad paldies par jūsu uzstāšanos, bet tagad gribētu dot vārdu Lucijai Marlujonas kundzei kas eh, pārstāv Reporters eh, Without Borders, tātad eh, žurnālisti bez robežām, kas runās par Web 2.0 pret kontroli 2.0. Paldies priekšsēdētāji par to, ka devāt man iespēju izteikties. Jūs zinat, ka es pārstāvu organizāciju, kas aizstāv tiesības uz informāciju, un mēs pārstāvam ne tikai žurnālistus, bet arī tos cilvēkus, kas grib izteikties uh, interneta vidē, jo daudzās valstīs uh, tiek kontrolēta interneta vide. Mēs zinām, piemēram, ka blogeri un uh, citi līdzīgi uh, cilvēki var sniegt mums informāciju gan Birmā, gan, gan arī daudzās citās valstīs. Internets ir kļuvis par jauno uh, pilsoniskās sabiedrības bāku un sniedz informāciju par cilvēktiesībām Kubā un, un citās valstīs. Pavisam nesen tika publicēts ziņojums interneta ienaidnieki. Tātad web 2.0 pret kontrolu 2.0 un, un tur tiek runāts par izteiksmes brīvību interneta vidē, bet nu, galvenā doma bija tāda, ka daudzās valstīs ir palielinājusies interneta cenzūra pēdējo gadu laikā, un pašlaik mēs runājam par apmēram 60 valstīm, kas ir ārkārtīgi interesanti, jo interneta cenzūra ir kļuvusi par prioritāti daudzām valstībā, valstīm, kas vēlas kontrolēt savu valstu pilsoņus. Uh, jo nacionālajie interneti tiek atslēgti no globālā interneta, un tur tiek eh, publicēta valsts propaganda, un informācija tiek grozīta. Pašlaik 120 eh, cilvēki, kas ir izteikuši izteikušies brīvi internetā, ir ieslodzīti cietumā, un tas ir vislielākais skaitlis eh, zināmajā vēsturē. Tātad no vienas puses mēs varam runāt par palielinātu kontroli, bet no otras puses interneta lietotāji kļūst daudz gudrāki un mēģina pretoties šim spiedienamam. Un rezultāts pašlaik ir tāds, ka uh, rezultāts uh, beigu beigās uh, būs atkarīgs no tā, kāda veida ieroči ir katras puses rokā, rokās, jo uh, Šeit mēs varam runāt par šifrēšanas visādām uh, ierīcēm un programmām un daudziem citiem rīkiem, ko abas puses varētu izmantot. Lai nodrošinātu piekļuvi vislabākajām tehnoloģijām, daudzas, valstības, uh, daudzas valstis uh, mēģina izmantot uh, internetu uzņēmumus kā ieročus kontrolas uh, procesā Līdz pat uh, pirms dažiem mēnešiem tika uzskatīts, ka piemēram, Ķīna ir pārāk liels tirgus, eh, lai atteiktos no šī tirgus eh, cilvēktiesību ievērošanas vārdā. un uzņēmumi uzskatīja, ka viņi neko īpaši nevar darīt, lai pretotos e, cenzūrai. Piemēram, Microsoft pakļāvās e, Ķīnas prasībām, un Yahoo pat sniedza informāciju Ķīnas e, valdībai, lai palīdzētu ieslodzīt žurnālu Žitau. Bet Google spēra tādu drosmīgu soli, un tas mainīja to, kā mēs skatāmies uz šo te uh, procesu. Un pašlaik tie, kas vēlas izmantot Google pakalpojumus uh, Ķīnā, viņiem būtu uh, jāizmanto Google Hongkongas serveris, lai iegūtu informāciju caur Google. Pašlaik Ķīnā tiek, uzsākt debates, tiek uzsākts debates par cenzūru, jo cilvēki jau saprot, ka cenzūra tur ir, bet e, mēs vēlamies, lai cilvēki vairāk uzzinātu, cik lielā mērā lietas tiek cenzētas. Un mēs arī mēģinājām e, mēģinam uh, e, radīt to, kā apiet šo te lielo Ķīnas cenzūras mūri internetā. web hostinga pak pakalpojums sniedzējs GoDaddy um, nolēma, ka viņi vairs nevēlas pārdot eh, Ķīnas domēnu vārdus vai nosaukumus, jo tā kontrola ir pārāk liela, un īpaši pēdējo mēnešu laikā mēs redzam, ka palielinās kontrole, ka palielinās spiediens. Uh, piemēram, notiek cīņa ar pornogrāfiju, kā rezultātā tiek slēgta mājaslapa, kam vispār nav nekāda sakara ar pornogrāfiju, tiek eh, apkaroti un ieslodzīti aktīvisti un cilvēktiesība aizstāvji, un ja cilvēks mēģina reģistrēt jaunu mājaslapu, tad viņam personāli vai personīgi jādodas uz attiecīgo iestādi. valdība arī mēģina novērst to, ka interneta lietotāji ir e, anonīmi un tiek lūgts vai tiek prasīts, lai šie cilvēki identificētu sevi. Tātad pēdējo mēnešu laikā mēs redzam daudz lielāku kontroli, daudz lielāku apspiešanu, un tas īpaši attiecas uz uzņēmumiem, kas mēģina sniegt informāciju Ķīnā. Protams, ka mēs vēl par Google dzirdēsim, bet Šajā gadījumā mēs esam pieņēmuši tādu biznesa lēmumu, tāpat kā, piemēram, vairāki citi uzņēmumi, kas vienkārši pārstāvjuši piedāvāt savus pakalpojumus, savus produktus, izmantojot internetu. Un ir skaidrs, ka centru, cenzūra kādu dienu Ķīnā tiks atcelt, un tad cilvēki atcerēsies, kas tad uzsāka to cīņu pret cenzūru Bet nu pašlaik izskatās, ka Microsofts un Yahoo nemēģinās mainīt savu Ķīnas politiku, jo viņi samazina cenzūras iespaidu Ķīnā. Un, protams, ka mums jāstrādā kopā, lai cīnītos pret šo te procesu. Tas attiecas gan arī gan uz internetu uzņēmumiem, gan arī uz telekomunikāciju um, uzņēmumiem, jo pašlaik vairāk jau 400 miljonu cilvēku piekļūst internetam izmantojot telefonus, piemēram, eh, Telekom Itālijā. Ir vienīgā iespēja izmantot ISP pakalpojumus. Līdzīga situācija arī ir Tunīsī, Tunisijā, Eģiptē un tā tālāk. Vācu kompānija uh, piedāvā Ziemeļkorejā piekļuvi internetam. Alkatel piedāvā arī um, telekomunikāciju aprīkojumu Birmā, kur pašlaik tiek veidot tāda kā jauna silikona ielēja. Tātad mēs varam izmantot visas šīs iespējas, lai skatītos uz to, kāda situācija ir un kas attiecas uz Siemens. Uh, Šeit mēs varētu runāt arī par šī uzņēmuma aktivitātēm Irānā, jo ir skaidrs, ka eh, Siemens ir pārdevis eh, tīklu apriekojumu uzņēmumam Irānai, Irānā, un eh, šis te aprīkojums tiek izmantots, lai vāktu datus par disidentiem, bet, nu, savukārt Siemens ir noraidījis šos te apgalvojumus. Nu, protams, mēs viņus uzklausīsim un redzēsim, kas viņiem būs sakāms. Tātad šodien jaunas tehnoloģijas informācija un cilvēktiesības ir cieši saistītas, un IT uzņēmumi ir šīs te pasaules centrā, vai nu viņi ir nolēmuši sadarboties ar valstīm, kas mēriņa e, ierobežot e, brīvu informācijas plūsmu. Un ir skaidrs, ka šādiem uzņēmumiem ir pienācis pēdējais brīdis parādīt, ka viņi atbalsta cilvēktiesības. Es gribēju beigt um, ar dažām rekomendācijām, jo arī iepriekšējie runātāji tādas izteica. Nu, pirmkārt, Eiropas Savienība spēlēs lielu lomu risinot šo jautājumu, un es gribēju redzēt, ka Eiropas uh, kopiena un Eiropas IT uzņēmumi uh, kopā varētu izstrādāt tādu darbības kodeksu valstīs, kur notiek interneta kontrole. Tas mums būtu svarīgi. Mēs arī gribētu redzēt kādu likumdošanas aktu, kas palīdzētu nodrošināt uh, ka uzņēmumiem vieniem pašiem nebūtu jācīnās ar šādu uh, valstu valdībām, bet Eiropa varētu kalpot par tādu kā starpnieku. ASV kongress ir pieņēmis globālo interneta brīvības aktu, balstoties uz kuru mm, val, uzņēmumiem eh, nebūtu jāsardojas ar valstīm, kas ierobežo informācijas plūsmu. Un Eiropas Savienība arī varētu sagatavot šādu līdzīgu likumdošanas aktu. Eh, tika iesniegts direktīvas priekšlikums, eh, ko iesniedza Smetenkungs 2008. gadā, un es gribētu redzēt, kas ir noticis šajā virzienā. Mēs gribētu, ka vairāk parlamenta deputātu atbalstītu šādu svarīgu dokumentu. Un visiem šādiem likumdošanas aktiem būtu jāicina uzņēmumi eh, noteikt politikas attiecībā uz cilvēktiesībām. Mēs gribētu, lai uzņēmumi arī saglabā informāciju par prasībām nosūtīt kaut kādu informāciju uzņēmumiem būtu arī jāpilda vietējās prasības, piemēram, interneta uzņēmumiem nevajadzētu eh, izvietot savus serverus valstīs, eh, kur ir cenzūra, un tieši tā viņi varētu vairāk pretoties tajā prasībai identificēt interneta lietotājus. Un vēl kāda ļoti svarīga lieta. Uh, eksporta kontrole attiecībā uz dažāda veida aprīkojumu internetu ierīkošanai, lai eh, šādu valstu valdību pārstāvi nevarētu kontrolēt eh, internetu kā ieroci pret saviem uh, iedzīvotājiem. Mēs arī gribētu, lai Eiropas Savienības diplomāti daudz vairāk mēģinātu panākt interneta uh, cenzūras atcelšana, piemēram, attiecībā uz disidentu aktivitātēm, un mēs arī gribētu redzēt, ka nākotnē, kad ir runa par brīvās tirzniecības nolūgiem, tur būtu konkrēti punkti par dažādu veidu brīvību ievērošanu. Mēs arī gribētu, lai tiktu formāli pārskatīta eksporta kontrolas likumdošana, lai kontrolētu šādu veidu tehnoloģiju plūsmu. Un mēs arī gribētu redzēt, ka Eiropas Savienība uh, veicinātu to, ka mm, tiktu sniegta palīdzība disidentiem, mm, lai viņi varētu apiet dažādu veidu kontrolas, eh, kontrolas ierīču un kontrolas programmu darbību. Paldies, es gribētu es gribētu pateikt paldies komisijai par to, ka uzņemās līdera lomu par eh, šīta jautājuma risināšanu. Paldies arī par jūsu rekomendācijām Eiropas Savienībai. Paskatīsimies tālāk, kā šīs lietas izskatās no uzņēmēju mm, viedokļa. Tādēļ man ir liels prieks šeit sveikt arī Nokia, Siemens Network un Google pārstāvis. Tāpat arī Ņūtanga dinastija televīziju. Mums ir bijuši arī iepriekš diskusijas ar um, pārstāvjiem, kur mēs varējām tieši runāt par to, ko mēs varam darīt. Piemēram, Irānas sakarā mēs runājam par cilvē, pilsoniskās sabiedrības uzraudzību un par cilvēktiesību aktīvistiem un viņiem pakļautie draudi, kādiem draudiem viņi ir pakļauti, ka viņi tiek izsakot arī izmantot viņu mobilos telefonus, viņu nosūtījos tekstu ziņas, īziņas. Es domāju, mums ir pietiekami daudz laika, un tādēļ katram došu tomēr kāds astoņas minūtes, lai mums būtu arī um, laiks apmainīties viedokļiem, bet lūdzu nerunājiet uh, īpaši daudz labāk, tad uh, teriet vienu, divas minūtes vairāk nekā ļoti steidzīgi runājiet. Labi, mēs tātad vispirms uzklausīsim Nokijas Siemens pārstāvi. Um, un viņš šodien runās mums par um, Nokijas Siemens tehnoloģiju izmantošu um, un Eiropas parlamenta rezolūciju par Irānu. Frenč, um, lūdzu jums vārds. Jā, paldies, ka uzveicināt mani un devāt iespēju šodien uzrunāt jūs. Es arī centīšos arī iekļauties astoņās minūtēs un runāt lēnām. Lūdzu, man, Ina, dodiet signālu, ja es runāju pārāk ātri. Ja es arī gribu jau pirmkārt jau atteikties, atsaukties uz iepriekšējiem runātājiem. Uzņēmumi, kas jau iepriekš norādīja, ka mēs esam ļoti tādā um, viltīgā um, situācijā. Mums ir grūti uh, tiešām atrast pareizo kursu visu laiku mainīgajos laikos. Uh, pasaulē. Un uh, tieši tāpēc mēs arī gribētu norādīt, ka mēs būtu arī spērt vairāk soļus. Mēs esam gatavi rīkoties. Tātad šodien gatavojos jums pastāstīt par Nokia Siemens Network uzklāto pieredzi šajā ziņā un arī par telekomunikāciju tehnoloģijām, ko esam izmantojuši un esam mm, piedod, nevis mēs izmantojuši, bet kas ir izmantot Irānā, lai vērstos pret cilvēktiesību aktīvistiem. Kāda ir mūsu uzkrātā pieredze? Manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast uh, lietas, lai mēs varētu rīkoties attiecīgi tālāk. Pirmā pieredze ir par Irānu. 2009. gadā mediju ziņojumi pievērsa mūsu uzmanību novērošanas tehnoloģijai, kuru, kā ir sagatavojusi Nokia Siemens tehnoloģijas, bet fakts ir tāds, ka mēs nodošajām uh, um, galvenokārt uh, šīs tehnoloģijas mobilo operatoru, operatoriem, diviem mobiliem operatoriem Irānā. Viens no tiem izmanto aptuveni vienu trešdaļu uh, apmērā piedāvāto tehnoloģiju. Un, lūk, un šīs tīkli nodrošināja, ka abiem operatoriem mēs esam nodrošināti arī iespējas noklausīties sarunas. Un es par šiem tehniskām daļām arī runāšu nedaudz vēlāk. Tātad iespējas noklausīties. Um, šīs ir speciālās iekārtas, kas tiesības sargājuši iestāžu ziņā, lai tās varētu noklausīties telefonu sarunas. Šis jautājums ir arī skatīts vairākos Eiropas Savienības dokumentos, arī Eiropas parlamenta rezolūcijās, un ir atspoguļo arī tehnisko standārts, kāds tos ir noteikusi Eiropas um, tehnoloģiju standārti, jeb ETC. Mēs norādām ka parasti valstis piešķir mobilā telefona operātoru licenci, tad, ja tiek nodrošināts iespējas arī šīs telefona sarunas kaut kādā brīdī noklausīties, lai nodrošinātu tiesības sargājušu iestāžu darbību intereses. Un lūk, mēs redzam, ka bieži vien šīs lietas ir jākontrolē, jo pa internetu tiek pārvadīta, pārvadīta informācija arī, kas saistās ar bērnu pornogrāfiju vai dažādu veidu citām aizliegtām darbībām. Tas tikai nozīmē to, ka ir šāds kontrolas mehānismi jāpārbauda, bet instrukcijas par to, kura tieši informācija tiek novērota un kur tā informācija tiek nosūtīta tālāk, ir cits jautājums. Līdz ar to šis jau ir tāds aktīvā darbība, kas tiek noteiktas tiesību sargājošu iestāžu ziņā. Un mm, tas arī viņu rīcība un lēmums. Lai šos tīklus tiešām arī varētu izmantot tiesības segojušās iestādes, tad ir jānodrošina zināms arī uzraudzības centrs. Lai to varētu darīt likumīgi, vispirms jau tad to ir jānodrošina arī šo standārdu, kāds to noteikti starptautiskā telekomunikāciju uh, apvienība. Un, lai norādītu, kā tas ir jānodara vienmēr kopā saskaņā ar valsts tehnoloģiem, taču tehniskie risinājumi atšķiras. Un tas ir arī dažkārt izpratnes uh, Eh, vai tas balsās uzņēmumu uzkrātā pieredzē, uzkrātajos pie principos, un vai arī tas, kā viņi apzinās iespējamos cilvēktiesību riskus. Mūsu galvenā kompetence, mūsu uzdevums ir strādāt ar telekomunikāciju operatoriem un nodrošināt tādus pakalpojumus, kas vēsti uz tirgus apkalpošanu. Savukārt, eh, telefons ar noklausīšanās arī tieši saistīts arī ar šo telefonu operatoru darbību, tas ir saistīts ar mūsu klientu prasībām, un tas arī tiek bāzēts noteiktajās tiesībās. Likumīga saruna noklausīšanās seko konkrētam soļiem. Pirmkārt, identifikācijai, konkrētajiem tematiem, tālāk seko atbilstība un noteikšana tiesību normām, un tālāk šo individu atsevišķā izslēgšana, proti, ka tiek konkrēti izmeklēti konkrēti individi, nevis tiek vērsti pret visiem sabiedrības locekļiem. Un, lūk, uzraudzība rada problēmas, un tas arī rada nopietnas atcerums par cilvēktiesībām. Un mēs uzskatām, ka mēs kā uzņēmumi šos jautājumus nevaram kompetenti risināt. Mēs nesadarbojamies tieši ar tiesību sargājošām iestādēm. Jā, mums varētu būt, zinām, interese, ka mēs arī varam paplašināt so savu kompetenciju arī papildus šai eh, likumīgi noteiktajai sarunu uzklausīšanai. Bet 2007. gadā mēs pieņemam lēmumu, ka mēs nepiedalāmies vēlāk tālāk šajā uzraudzības centru darbībā. Un 2009. gadā mēs jau pilnībā izslēdzam savu darbību šajā tirgo, pirms vispār notika šie incidenti, par ko jūs runājat jūnijā. Uh, Tātad mēs arī nedomājam, ka mēs arī turpmāk iesaistīsimies uzraudzības centru darbībā. Mēs vienkārši nodrošinām tehnoloģijas, lai varētu attiecīgās iestādes nodrošināt to intereses un noklausīties sarunas. Mēs arī tālāk esam domājuši, ka mēs varam labāk izprast situāciju Irānē un arī attiecīgs pēc sagatavošanās soļus. Uh, Mēs esam saņēmuši nopietnas ziņojumus par Irānu, par to, ka telefonu un telekomunikāciju tehnoloģijas tiek izmantotas, lai arī apspiestu preses brīvību. Tiek izmantotas tehnoloģijas, um, kas īstenībā bija domātas, lai dotu pozitīvus iegūmus, un ko mēs arī ticam, kas ir devušas pozitīvu iegūmu uh, Irānas sabiedrībām. Tātad, ko mēs varētu turpmāk darīt? Mēs šobrīd izvērtējam savas politikas un procesus, un tāpat arī iesaistāmies ar nopietnējām saviem partneriem, kas ir šodien arī kopā ar mums šeit zālē. Mēs esam arī izvērtējuši, un šo mūsu politiku ir novērtējusi mūsu valde, un to apstiprinās līdz jūlijam. Un es domāju, ka te būs vēl iespējas arī vēlāk padzināties tieši Krievijas gadījumā kāds mums arī būs šī politika un kā mēs to pieņemsim. Tātad šodien aktuālās pamats balstās uz ticību, ka mēs ticam cilvēktiesību vispārējiem principos un pamatbrībās. Viena no tām ir arī uh, vārda brīvība un pulcēšanās brīvība. Mēs uzskatām, ka telekomunikāciju tīkli arī tieši atbalsta šāds pamatbrīvības, nodrošinot ideju apmaiņu un nodrošinot ar ekonomikas attīstību. Siemens eh, Nokia Networks apzinās savu atbildību un dara visu, lai šīs tehnoloģijas, ko mēs piedāvājam, tiktu izmantotas, lai atbalstītu cilvēktiesības, nevis tās ierobežotu. Mēs uzskatām, ka cilvēktiesību ierobežošana, izmantojot tehnoloģijas, ir nepareiza, un viss, kas to dara, viņiem ir jāatskaitās un jāatbild par savu rīcību ņemot vērā tehnoloģijas attīstības tempus. Nopietnie jautājumi tiek no jauna un no jauna arī izskatīti politiskajā a, līmenī, jo tos nevar risināt tikai tehnoloģiju līmenī. Mēs neuzskatām, ka tos var atrisināt tehnoloģiski. Un no tā izriet arī konkrētas politikas. Šos jautājumus mēs, ko arī šodien risinām, mums jāatzīst, ka viņus ir grūti un sarežģīti risināt, Un es tos pavisam īsti kā vēl pieminēšu, jo es saprotu, ka laiks rit. Bet ja jūs izvērtējat šīs sistēmas, ko mēs nodrošinām Teherānai, kurus mēs nodrošinām kā kopējo piedāvājumu, arī, arī ko zina dalībvalstis, izmantot informāciju tehnoloģijas un nodrošinot visu atbilstību visām prasībām. Uh, Bet tālāk, ja mēs arī dzirdam šo kritiku vērstu pret mums, piemēram, 2010. gada 10. februārī atzīmēto kritiku Nokia Siemens uh, Network uzņēmumam, tas ir tiešām tagad ļoti tāda kutelīga situācija. Vai uzņēmumi var nodrošināt arī satura filtrus? Mēs zinām, ka katrā vietā pasaulē tiek filtrēta informācija, piemēram, lai atbrīvoties no dažādu veidu nevēlamās informācijas, vīrusiem, uh, dažāda veidā nevēlamajiem ēpastiem, un mm, tā kā šie filtri ir obligāta daļa, tiem jākalpo īstiem mērķiem, to mēs saprotam. Ir cits konflikts arī par vietējām tiesībām un cilvēku tiesībām. Nav pieņemam, ka vietējās uh, nacionālās tiesības nav saskaņā ar universāliem principiem, bet ne jau mēs uzņēmums var šo trūkumus izlabot. Tieši tāpēc tas vajadzētu arī izskatīt šādā līdzsvarā tā veidā, kas var nodrošināt vislabāko situāciju cilvēktiesībām. Tas prasa, lai mēs katru situāciju izvērtētu atsevišķi un vislabāk izvērtētu, kuras tehnoloģijas mēs varam izmantot atsevišķās valstīs. Un tāpat arī atrast labākus veidus, kā risināt problēmas. Piedāvātie risinājumi šobrīd mēģina novērst no tā, lai mēs neredzētu visu tikai kā par, um, slikts labs, melns balts, bet nodrošinātu patiesu debats un pareizus lēmumus. Cilvēktiesība vide, kāda ir katrā valstī, var arī mainīties nemai, eh, negaidīti. Izmantojot mūsu tehnoloģijas, mēs redzam, ka arī, lai vērstos pret cilvēktiesību aktīvistiem, mēs redzam, diemžēl, ka um, vienu dienu viens valdības rīkojas vienādi un otru citu dienu savādāk. Nu, bet esam izsmēlis savu laiku un tādu likšu tādu punktu un paldies, es būšu gatavs arī piedalīties tālāk diskusijās. Paldies. Very, very, um... Paldies, manuprāt, uh, ir ļoti jauki, ka jūs esat mācījušies no pieredzes un ka jūs pārdomājat stratēģijas un sadarbojaties ar ieinteresētajām pusēm, tostarp arī mums. Mēs vēl atgriezīsimies pie jūsu ziņojumu, bet paraudzīsimies, kā situācija izskatās no Google skatu punkta. Es labprāt uzaicinātu Simonu Hemptonu kungu, kas ir atbildīgais par Eiropas uh, publisko politiku no Google puses. Vārds viņam. Jā, paldies, man ir liels prieks šodien būt šeit. Mani aicināja runāt uh, par Ķīnu, un uh, ignorēt savu telefonu un uh, atsaukties uz pāris politiskām problēmām. Es domāju, es uh, runāšu par Ķīnu, bet es uh, īsumā gribu atstāstīt, kas notika gada sākumā neilgi pirms Ziemassvētkiem. Mēs konstatējām, ka mm, Ķīnā arī, arī mm, atvainojiet, ka, ka, ka notika diezgan sarežģīts uzbrukums mūsu Gmail pakalpojumiem. Un mēs konstatējām, ka mm, šajā uzbrukumā esam cietuši mēs un 20 citu uzņēmumi. Mēs arī konstatējām, ka mūsu Gmail lietotājiem pašiem tika uzbrukts tā, tā saucamā datu pikšķerēšana, kad tika mēģināts e, iegūt e, šo lietotāju paroles. Un mēs konstatējām, ka šajos uzbrukumos bija novērojams e, zināms kopsakarības, proti šie lietotāji bieži vien bija iesaistīti cilvēktiesību aktivitātēs Ķīnā. Un eh, šī tendence pieaug, palielinās cenzūra, palielinās spiediens uz mūsu darbiniekiem, diezgan bieži mūs eh, vainoja par to, ka mēs esam iesaistīti pornogrāfijas biznesā. Mm, tas bija iegansts eh, uzbrukt mūsu meklēšanas pakalpojumiem. Janvārī mēs paziņojām, ka mums vairs nepatīk pakļauties cenzūras noteikumiem Ķīnā. Un martā, kā jau teica uh, reporters San Frontier pārstāve, mēs uh, pārtraucām savus pakalpojumus Ķīnā un pārvietojām tos uz Hongkongas serveri .hk. Un uh, kopš tā laika mūsu lietotāju daž, dažu dienu var piekļūt mūsu meklēšanas pakalpojumiem, citu dienu atkal nevar. Reizēm eh, viņu eh, meklējumi tiek pārtverti un pārtraukti. Jūs varat pameklēt kaut ko ļoti banālu un nejauši eh, aizķersiet kādu delikātāku informāciju un jūs vairs nesaņemsiet meklēto. Tādi pakalpojumi kā YouTube Ķīnā principā šobrīd eh, nav pieejami. Eh, tā tas jau noticis vairākus mēnešus. Eh, viena no mūsu pasākumiem ir pārskatāmība. Ja jūs dodaties uz google.com un uh, meklējat uh, ziņojums par to, kuri no mūsu pakalpojumiem šobrīd ir pieejami un kuri nav Ķīnas teritorijā, jūs varat iegūt šo informāciju. Runājot par uzņēmēju darbību, vadošā Ķīnas meklēšanas pakalpojuma tirgus daļa ir pieaugusi, mēs savukārt esam zaudējuši tirgus daļu, un eh, tas mums eh, sagādā raizes. Un eh, daži no mūsu ASV konkurentiem ir panākuši, ka mūsu tehniskais personāls pārmigrē pie viņiem Kā mēs rēģējam uz šo notikumu attīstību? Pirmām kārtām privātuma un drošības jomā pirms pāris nedēļām mēs uh, eh, ieviesam iespēju meklēt, izmantojot HTTPS drošo protokolu, šifrēto meklēšanu. Eh, tas darbojas arī komerciālajā digitālajā vidē, piemēram, ievadot jūsu kredītkaršu informāciju un līdz ar to kļūst gandrīz neiespējami pārtvert meklēšanas vecājumus un noskaidrot, ko jūs darāt. Protams, ir iespējams bloķēt piekļuvi HTTPS meklēšanai, bet mēs esam izveidojuši vismaz instrumentu, kas ļauj veikt meklēšanu drošā veidā. Vēl viena joma, uz ko ir jāraugās, ir uh, drošība šajos internetu pakalpojumos, tā devētais mākonis, kā mēs to saucam, un arī ziņošana par pārkāpumiem. Uh, Mēs eh, savā blogā esam norādījuši, ka esam cietuši šajos uzbrukumos, vēl 20 citi uzņēmumi, kas ir eh, cietuši šajos uzbrukumos, lielākā daļa no viņiem nav publiskojuši šo informāciju. Mums ir jāpanalizē arī uh, situācija pašmājās. Viena lieta ir kritizēt uh, Ķīnu, cits jautājums ir, kas notiek pārējā pasaulē. Runājot par pārskatāmību, uh, Runājot par prasījumiem, ko mēs saņemam no valdībām visā pasaulē, ja jūs dodaties uz eh, google.com attiecīgo sadaļu, jūs konstatēsiet, ka to prasījumu skaits, ko mēs esam saņēmuši no pasaules valdībām, eh, padarīt nepieejamu tādu vai citu saturu ir diezgan liels, un, manuprāt, ir jāsāk debati par visu šo jomu par situācijām, kad valdības lūdz tehnoloģiju uzņēmumus eh, šādi rīkoties. Tā ir problēma, kas nekur nepazudīs. Tas nenotiks drīz un tā balstās uz eh, divām ekonomikas pamattendencēm. Pirmkārt, globalizāciju un otrkārt pārēju uz eh, zināšanās balstītu ekonomiku. Eiropā mēs miedarbosies ar tādām valstīm, kas mēģina uh, apspiest zināšanas. To mēs redzam nevien pakalpojumu jomā, bet arī infrastruktūras jomā. Šīs problēmas turpina aktualizēties atkal un atkal. Kā jau Andrew norādīja, viens no veidiem, kā risināt šo problēmu, ir globālā tīkla iniciatīva. Te darbojas tiešsaistes uzņēmumi Google, Microsoft un Yahoo, arī virkne nevalstisko organizāciju un tiek veidots uzvedības kodeks, kuru rūpīgi uzrauga un ievieš. Un te nu mēs ļoti priecātos par lielāku Eiropas līdzdalību šajā iniciatīvā. Pavisam noteikti šajā kodeksā jāatspoguļo arī aspekti, kas attiecas uz tiešsaistes meklēšanu piedāvājošajiem uzņēmumiem, un mēs vēlamies, lai kopumā šeit iesaistās vairāk cilvēku, jo pašregulācija ir ļoti labs veids, kā risināt interneta problēmas. Un pavisam noteikti šeit ir svarīga loma sadarbībai starp ASV un Eiropas Savienību. Mēs esam saņēmuši lielisku uh, atbalstu no uh, prominentām personām, bet, uh, diemžēl, nav bijis tik augsta līmeņa paziņojumu, kā valsts sekretārs Klintons paziņojums no Eiropas puses, un tāpēc mēs vēlētos, uh, lai no parlamenta puses, no Eiropas parlamenta puses būtu lielāks spiediens šajā jomā. Paldies! Paldies par šīm interesantajām idejām, Hemptona kungs! Mēs varam pie tā atgriezties vēlāk diskusijā. Es vēlētos tagad aicināt nākamo runātāju šī užau. Es ceru, ka es to neizrunāju, pavisam nepareizi saka priekšsēdētāji. Viņš ir direktora vietnieks uh, globālajā interneta brīvības konsorcijā. Viņš ir arī viceprezidents uh, jaunās tēngu dinastijas televīzijā, un viņa tēma būs uh, cenzūra un cilvēktiesības. Paldies, priekšsēdētājs kundze un cilvēktiesība apakškomiteju. Paldies, ka ielūdzāt mani uz šo svarīgo uzklausīšanu par informācijas tehnoloģijām un, cilv un uh, cilvēktiesībām. Es runāšu par to, kā šis jautājums ir saistīts ar televīziju tieši Ķīnā. Eh, šobrīd 25% eh, interneta lietotāju sastopas ar sistemātisku kontroli interneta vidū, vidē. Tūkstošiem interneta policistu uzrauga interneta lietotājus, un daudzi no viņiem tiek ieslodzīti par savu viedokļu izteikšanu. Ķīnas eh, uzņēmumi, piemēram, tādi kā Cisco, bloķē pilnīgi piekļuvi tādu veidu jautājumiem, kas ir politiski sensitīvi galvenajai valdošajai partijai. Cenzūra tagad pār, pārplūst arī uz citām valstīm, piemēram, uz Birmu, Kubu, Irānu. Uh, un arī uz eh, bijušās padomu savienības centrālā Āzijas valstīm, kas izmanto dažādu veidu tehnoloģijas, lai kontrolētu informāciju un lai neļautu pilsoņiem komunicēt ar ārējo pasauli. Censūra ir kļūsi par 21. Par 21. gadsimta Berlīnas mūri, kas sadala mūsu pasauli. Ķīna izmanto šo iespēju, lai manipulētu un kontrolētu uh, Uh, interneta vidi un Ķīnas valdības kontrolētie interneta, uh, es atvainojos, masu mēdīja veicina ksenofobiju pret ārējo pasauli. Tas pats attiecas arī uz Tibets jautājumu un citiem jautājumiem. Tiek arī ietekmēti uh, ārvalstu uzņēmumi, piemēram, Francijas uzņēmums Ķīnā. Protams, ka arī tas var novest pie cilvēku eh, dzīves zaudējuma, pie dažādām problēmām, piemēram, ar SARS un ar informāciju par piesārņotā piena produktu eh, skandālu. Informācija par šiem jautājumiem tiek slēpta no Ķīnas pilsēn, pilsoņiem. Un runājot par cenzūru, pilsoņu vidē ir skaidrs, ka cenzūra pavisam skaidri ir redzama un izveidotas pat cenzūru uh, kontrolas sistēmas, piemēram, kā mūsu konsorcijas, kas ļauj cilvēkiem no šāda veida sabiedrībām brīvi piekļūt informācijai internetā. Mēs eh, esam inženieri, ieskaitot arī mani, mēs visi piedalām pie falunguļu kustības, un mēs arī bijām studenti, kas piedalījās 89. Eh, gada eh, studentu demonstrācijas eh, sastāvā. Un mēs visi izbaudījām līdzīgu situāciju tad, kad 99. gadā Ķīna apspieda Falunguņu kustību un arī nodrošināja to, ka informācija par uh, falanguņu kustības atspiešanu netiek izplatīta. Izrādījās, ka daudzi mani draugi un mani uh, radinieki arī tika vai nu nogalināti vai ieslodzīti cietumā. Un tad mēs redzam, kā tad var darboties uh, valsts kontrolēta mēdīja, mēs uzskatām, ka brīva informācijas plūsma ir visefektīvākais veids, kā pārveidot šāda veida sabiedrības un kā veicināt brīvību un cilvēktiesību ievēlošanu. Ķīnā desmitiem tūkstošu uh, uzraudzības darbinieku kontrolē to, kas notiek šajā vidē un, cenz, un uh, veids cenzūru interneta vidē. Mēs paši par savu naudu sniedzam iespēju pilsoņiem no šāda veida valstīm eh, piekļūt brīvi informācijai internetā. Mēs arī dodam viņam iespēju izmantot, eh, dodam, dodam viņiem iespēju anonīmi strādāt interneta vidē pēc daudzu gadu smaga darba. Mūsu pakalpojums izmanto gandrīz visu apspiesto valstu pilsoņi. Mēs pašlaikam atbalstam vislielāko eh, uh, lietotāju bāzi, viscenzūrai pakļautākajās valstīs, piemēram, Ķīnā, Birmā un citās. Un pašlaik tiek uh, lēsts, ka apmēram 90% šāda veida interneta piekļuves uh, notiek izmantojot mūsu serverus. Daudzi, piemēram, Birmas iedzīvotāji izmanto mūsu sistēmas, mūsu uh, dažādus rīkus, lai piekļūtu informācijai no ārpasaules. Birmas valdība ir slēgusi internetu, lai apturētu informācijas plūsmu par situāciju valstī. Pirms olimpiādas Ķīnā uh, Tibetā notika sacelšanās, un tur mēs novērojam būtisku cilvēku tiesību ierobežošanu. Uh, Eh, šīta procesa rezultātā palielinājās ķī, mūsu pakalpojumu Ķīnas izmantotāju skaits par 400%. Līdzīga situācija bija arī Irānā, kad 2009. gadā jūnijā apmēram 1 miljons Irānas iedzīvotāji izmantoja mūsu sistēmu, lai piekļūtu tādām mm, mājaslapām kā Facebook, Twitter, Google un citām. Un uh, tika arī ievietojota informācija, video materiāli un citi par to, kas notiek Irānā. Tātad ir skaidrs, ka šādas darbības ietekmē ne tikai to, kas notiek internetā, bet e, ļauj cilvēkiem dalīties ar informāciju, un viņi vairs nav pakļauti tirānijai un netaisnībai, ar kādu nācās saskarties bijušā austrumu bloka valstu iedzīvotājiem un pašlaik šis jautājums galvenokārt ir atkarīgs no resursiem, jo jebkurš ja dolārs, ko mēs tērējam, lai apietu cenzūru, tātad valdībām, kas veic šo cenzūru, viņiem ir, viņām ir jātērē simtiem un tūkstošiem dolāru, lai apietu mūsu uh, spēju izvairīties no cenzūras. Un nobeigumā es gribēju pieminēt satelīta televīziju. Uh, Eh, jo šāda veida televīzija ir ārkārtīgi plaši izmantota tādās valstīs kā Ķīnā un Irānā, un tas ir galvenais mēdījis, kā komunicēt ar cilvēkiem šajās valstīs. Diemžēl eh, cenzūras problēma nav tikai nacionāls jautājums šajās valstīs, jo es esmu pats personīgi saskāries ar Ķīnas eh, cenzūras garo roku. Jo, piemēram, mūsu signāls tika noslēgts no uh, Francijas uzņēmuma 2008. gada jūnijā, divus mēnešus pirms uh, Ķīnas olimpiādes laikā, kad uh, tas notika. Uh, televīzija, kuru mēs piedāvājām, bija vienīgā neatkarīgā televīzija, kas piedāvāja necenzētu informāciju par to, kas notiek Ķīnā. Drīz pēc tam valdība nāca klajā ar pazivo, paziņojumu, ka e, pakalpojums sniedzējs, kas ļāva atslēgt televīzijas translēšanu, īstenībā pakļāvās Ķīnas valdības spiedienam, lai e, iegūtu daudz e, izdevīgāku pozīciju darbībai Ķīnas tirgū. Mēs strādājam arī uh, pie uh, neatkarīga televīzijas kanāla translēšanas uh, Kaukāza reģionā. Un mēs gribējām aicināt un pateikties ar Eiropas parlamentam par to, ka uh, parlaments ir palīdzējis uh, atjaunot NTD TV translācijas Ķīnijā, translāciju Ķīnā. Uh, Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā izteiksmes brīvība, plurālisms ir vienas no galvenajām Eiropas vērtībām, un es ceru, ka Eiropas parlaments turpinās atbalstīt brīvību, izteiksmes brīvību un mediju brīvību, un es ceru, ka padome arī turpinās uzsākt to darbu, jo uh, eh, NTD DTV bija kā cerība Ķīnas cilvēkiem, kā to darīja, piemēram, uh, Amerikas balss uh, augstā kara laikos. Cilvēki no šīm valstīm izmanto dažādas iespējas, lai sazinātos ar ārējo pasauli, lai pastāstītu par to, kas pie viņiem notiek. Un tādējādi tika radīta iespēja beigt augsto karu. Pašlaik internets eh, kalpo par rīku demokratizācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstībai eh, valstīs, kur ir cenzūra. Iedomājieties, cik ātri šāda režīma sabruktu, ja viņiem stātos pretī izglītoti un informēti pilsoņi. Paldies! And, um my vice uh, chair, Mrs. Andrikine, and myself and some others looked at it. Tagad uh, gan es, gan arī vicepriekšādā Andrikienas kundze saskatījās, ka jūs arī atsaucaties uz konkrēto gadījumu um, un Francijas televīzijas lomu, jo mēs zinām, kas arī bija šī organizācijas uh, reportērs, Fonžē, tad uh, žurnālisti bez robežām aktīvi iesaistījās, un mums tiešām ir jāizskat, kā pēc tika pēkšņi uh, pārtraukt šīs televīzijas eh, transmisiju radīšanu, tad šis līgums starp Eutelsat un jūsu televīziju. Un tāpat arī līdzīgi arī ar kaut kādas eh, valstīm, kas tātad ir nodokts arī, eh, nodots komerctiesājiem Parīzē, lai pārbaudītu, vai ir kaut kādā veidā pārkāpts arī tiesniecības tiesības. Tā ka mēs šos eh, jautājumus arī vēl varēsim atgriezties vēlāk, pēc pāris nedēļām. Paldies tiešām par jūsu interesanto vērtējumu par to, cik svarīgi ir brīvas informācijas plūsma Ķīnās un citās valstīs. Mums vēl divi runātāji, un tad būs pusstundas debatēm. Došu vārdu Makijamas kungam. Tad, tad Hosuklī Makijamas kungs kurš ir vieslektors uh, un darbojas Eiropas uh, starptautisko politikas, starptautiskās ekonomikas politikas uh, centrā, kurš darbojas Zviedrijā, un viņš runās arī tieši par interneta cenzūru un par tirzniecības politiku. Lūdzu, jums vārds. Priekšsādātājs kundze, godātie komitejas locekļi, paldies, ka uzaicināt mani šodien piedalīties debatēs. Mans sauc Hosulks Lī, un esmu European Center for International Political Economy Briseles biroja vadītājs. Un es tieši gribu runāt par internetu cenzūru, tiesniecības politiku, cilvēktiesībām un arī par um, valodu. Vai es varētu lūgt, lūgtu nedaudz runāt lēnāk, jo mums ir arī, mums ir nodrošināts kvalitatīvs uh, tulkums, bet, diemžēl, tulki ir tikai cilvēki un ir, zinām, ierobežam ātrumam. Uh, Jā, patiešām, šī cenzūra ir svarīgs šīs jautājums, un uh, neviens mm, droši vien neapstrīdēs, ka tieši Ķīnā šis jautājums ir īpaši sarežģīts, jo internets Ķīnā atšķirās no interneta citur pasaulē. Mums ir 80 tūkstoši visdažāda veida um, um, mājaslaps, kas visu laiku tiek bloķēts un aizslēgts pieeja Ķīnā. un, un visdažādākos veidos izpaužās cenzūra. Tiek pieprasīts, piemēram, lai arī paši viņi nodar, nodarboties ar šo mājaslapu uzturētāju dažādu veidu iekšējo cenzūru, bet tas vienmēr sakot ir cenzūra. Un nereti bez jebkāda brīdinājuma dažādas mājaslapas tiek slēgtas, bieži vien pieeja viņam tiek tik lielā mērā salēlināta, ka to vispār nav vairs iespējams izmantot. Uh, un bieži vien ir daudz citu tehnoloģiski sarežģījumi, vai tiek uzstādīts viltus mājaslaps, kas ļoti līdzinās nevēlamai mājaslapai. 380 miljoni aktīvo lietotāju Ķīnā, kas ir daudz vairāk nekā ASV, un tas nozīmē, ka tas kļūst par pasaules lielāko otro um, mm, ekonomiku šajā ziņā. 70 miljoniem savukārt tiek bloķēta pieeja. Ja kas ir tiešām baizskaitlis, un mēs redzam, kā varas iestādes tieši iejaucās. Īpaši, piemēram, arī blogos, emuāros. Mēs redzam, ka nemitīgi tiek uh, ietekmēt šie procesi arī, eh, kas skar tieši biznesu, jeb uzņēmē darbību. Mēs esam uzklausījuši dažādākās prakses un kropļojumus. Google, piemēram, saskaras ar nopietniem saviem darbības traucējumiem Ķīnā, un tāpat arī Ķīnas līdzīgie piedāvātāji nereti eh, tiek speciāli veicināti. Piemēram, iepirkšanās uh, portāls Alibaba, tā ir sācis arī sadarbība pat ārzemēs. Lūk, tas nozīmē, ka šis ekonomikas protekcionisms ir viens no arī galvenajiem cenzoru uh, mērķiem. Jaunā Ķīnas politika, kas nozīmē jaunu pašpārliecināt Ķīnu, nozīmē, ka viņi cenšas iezīmēt savu stingro lomu jaunajā ekonomikas kārtībā pasaulē. Viņa cenšas arī atteikties no importa uh, produktiem uh, tehnoloģiju tirgu un grib nodrošināt, ka Ķīnas tehnoloģijas tiek attīstītas un pilnībā apkalpo savus tirgus un arī tiek eksportētas. Es personīgi uzskatu, ka cilvēktiesību jautājumi ārvalstīs ir tiešām jāiedrošina, un tomēr es uzskatu, ka vispirms cilvēktiesību risinājums ārvalstīs izmantojot uh, tirzniecības politiku ir diezgan neefektīvs veids un dot arī pretējo rezultātu. Tomēr Ķīnas cenzūras gadījumās ir cits. Tas nozīmē, ka Ķīnas cenzūra ir vērsta uz komerciālu mērķu sasniegšanu. Vairākas iestādes un arī, piemēram, ANO organizācijas daļas, kā piemēram cilvēktiesību padome un interneta pārvaldes fórums, nenodrošina politisko vidi, kur varētu risināt cenzūras jautājumus, bet ir cits fórums, kā piemēram Pasaules tirzniecības organizācija, kurā Ķīna iestājas 2001. gadā. Pasaules tirzniecības organizācija ietver gandrīz visas pasaules valstis, un arī tajā ir savs tribunāls, tiesa, kas izšķir tirzniecības disputus, strīdus Un tas nozīmē, ka Ķīna netieši ir nodrošinājuši, um, ir, ir, ne, ir ierobežojuši eh, ja kādu veidu citu interneta pakalpojumu nodrošinātājus pasaulē. Tātad tie nevar darboties Ķīnā. Ķīna ir nopietni ierobežojuši iespējas arī pārdot kultūras produktus, kā piemēram filmu un mūziku Ķīnas tirgū eh, internetā. Uh, Un tas nozīmē, ka Ķīnas ierobežojumi internetam ir neproporcionāli un neatbilst Ķīnas noteiktajam politikai. Tātad mēs to varam izskatīt kā strīdu starptautiskajā tirzniecības organizācijā. Kā, un es pārliecināts, ka tam būtu rezultāts. Ķīna ir pierādījusi, ka tā var sekot un tā it kā grib sekot Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem, bet praksē tos neizteno. Otkārt, Pasaules tirdzniecības organizācija ir nepolitisks fórums, un Ķīna izprot, un viņa arī ciena tad starptautisko tirdzniecības organizāciju. Viņi nemitīgi arī izmanto šīs tiesības, lai aizstāvētu savas tiesības. Viņi ir iesūdzējuši Eiropas Savienību tiesā, un savukārt Eiropas Savienība ir iesūdzējusi divreiz Ķīnu tiesā starptautiskajā tirzniecības eh, jautājumos. Treškārt, šāds strīds skaidri noteikti starptautiskos noteikumus, kurus pieprasa gan uzņēmēji, gan arī nevalstiskās organizācijas pret, kas vērstos pret dažāda veida pārkāpumiem, kas ir vērsti pret sabiedrības morāli un sabiedrības tiesībām, un nodrošināt, ka tiek ievērot likuma vara kas tik ļoti tiek augstu vērtīta un cienīta Eiropas Savienībā, un tas arī pārtraukt cenzorsipu visās pasaules tirdzniecības um, organizācijas um, dalībvalstīs. Tomēr ir zināmi ierobežojumi, jo pasaules tirdzniecības organizācija var runāt tikai par tām ārvalstu mājaslapām, kas tiek, um, kas vēlas darboties Ķīnā, bet nevarēs tā Ķīnas iekšējās mājaslapas. Uh, un uzņēmums, kas vēlētos darboties interneta vidā. Piemēram, arī Koreja, Ziemeļkoreja un Krievija nav Pasaules tirdzniecības organizācijas loceklis, un līdz ar to viņām nebūtu saistošie noteikumi. Tomēr, kā piemēram, Irāna un Krievija gatavojas iestāties, un līdz ar to viņiem būtu jāņem vērā iestāšanās laikā izstrādātās precedenta noteikumi. Līdz ar to es norādu, ka mums šobrīd jāizmanto cits iespējas. Un tas tomēr ir daudz labāk nekā piedāvātais vienvirziena uh, noregulējums, piedāvājot internetu izmantošanas noteikumus, Global Act, um, kas varētu arī novest pie daža veida mm, dažādu ierobežojumu ieviešanas, bet tas nebūtu vēlams, jo tas arī sodītu Eiropas uzņēmējus, kas vēlas darboties Ķīnā, un tas vēl papildus šiem autoritīvās valdības uzspiesto noteikumu sarežģītai situācija vēl to vairāk pasliktinātu. Nākamais, ja mēs skatāmies, kāds ir iespējamais risinājums, būtu tehnoloģiju liberalizācija, kur varētu vērst pret autoritārām valstīm. Tas nozīmē informācijas dispersiju, plašāku izmantošanu un progresu izmantošanu sabiedrībā. Bet tas jau būtu bumba autoritīvās eh, valdības rokās. Ko tad mēs varam izmantot? Mēs redzam, ka internets piedāvā arī ikdienas patēriņa preces, un, bet to varam izmantot visdažādākajām uh, mērķiem. Nu, salīdzinoši. Ja skatāmies avio uh, lidmašīnu ražotāju, piemēram, strīds ar Boeing un Airbus, ja tiktu apsūdzēti, ka viņi tiek, ka viņi ir atbildīgi par 11. septembra uzbrukumiem Ņujorkai. Tātad, ja mums nav iespējams šobrīd rīkoties attiecīgi tiesību ietvarā, tad es aicinātu dalībvalstis un arī Eiropas komisiju spēt vajadzīgos soļus, pieprasot konsultācijas un arī galu galā ies, ies, iesniedzot prasību um, piedodiet tirzniecības organizācijā. Paldies! Jā, tas tiešām šobrīd ir ir nopietnas jautājums un gandrīz vai tīri sagatīšanās. Mums ir tomēr vēl viens runātājs, arī šeit zālē, un tas ir Tīmans Kungs, kurš ir regulārs viesis mūsu komitejā, kurš pārstāv Eiropas komisiju. Un es ceru, ka jums būtu iespējas arī komentēt Eiropas Savienības pozīciju, ko Eiropas Savienība tiešām būtu gatava darīt arī starptautiskajos organizācijās, šā gadījumā tirzniecības organizācija par iespējamo tirzniecības strīdus gadījumu. Tīmans Kungs, lūdzu jums vārds. Paldies! Es domāju, ka jūs nebūsiet pārsteigti dzirdēt par to, ka mēs jau šo informāciju, ko jūs tiešām jūs piedāvājat šodien arī, un šis ziņojums, ko ir sagatavojis profesors, uzreiz mēs padefats, mēs uzreiz nevarēsim visu to atbildēt, bet mums vajadzēs nedaudz laika vairāk iedziļināties, bet uzmanīgi uzklausot viss šodienas runātājs. Es atvainojos par to, ka nedaudz nokavēju sarunu sākumu, bet man vēl bija citas sarunas, kas bija jārisina, un es nevarēju no tām aiziet ātrāk. Kā ziņojums norāda, ka modernām ekonomikām, te, piedodiet, tehnoloģijām ir nopietnas iespējas un reiz arī izaicinājumi cilvēktiesības ziņām. Uh, Mēs redzam, ka ne, nereti šo te, telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju izmantotāji nonāk diezgan tādās asās cīņās, un viņiem ir jāizmanto īpašās programmas, kas viņiem var palīdzēt iegūt informāciju arī slēptā un kodētā veidā. Līdz ar to varētu apiet zināmus ierobežojumus. Mēs zinām, ka arī šie autoritīvie režīmi mēģina visiem veidiem noslēpt dažādu veidu cilvēktiesību pārkāpumus no pārējās pasaules. Un mēs zinām, ka tāds lietas arī, piemēram, ir Ķīnā, paspīti tam, ko gribētu viņi mums zina, darīt. Lai gan arī, protams, Ķīna nav sliktākais gadījums. Mums vēl ir arī ir jāskatās šīm modernajām tehnoloģijām, kas spēj arī nodrošināt um, visādu veidu uzraudzību. Pēc tam, kad bija šīs beidzamās vēlēšanas 9. gadā Irānā, uh, tika izmantot tieši te, mobilie telefonu tehnoloģijas, lai arī vērstos pret aktīvistiem. Turklāt viņi izmantoja visdažādākos ļoti augsti uh, attīstītas tehnoloģijas, lai vispār bloķētu arī pašus mobilos sakarus un internetu. Un mēs visi arī labi atcerēsimies dokumentālos kadrus, kurus mēs redzējām televīzijas ekrānos, kur uh, mēs redzējām aktuālu informāciju no Irānas un Teherānas ielām. Mēs redzam, ka šīs tehnoloģijas bieži vien vispār ir neredzams, un tās var izmantot, lai atklātu dažāda veida darbības, bet pats lietotājs nemaz neapzinās, ka viņš tiek novērots ziņojums pievērš uzmanību arī citiem sarežģītiem jautājumiem, kā piemēram, kā sa salīdzvarot individu tiesības iegūt informāciju un piedalīties kultūras dzīvē. Eh, un no vienas puses un otras puses intelektuāla īpašuma, šā gadījumā autotiesība aizsardzība. Tāpat arī par mazo minoritāšu izslēgšanu no komunikāciju tehnoloģiju piedāvājumu izmantošanas. Atsevišķi runātāji savu ziņojumus jau norādīja par nopietnām rekomendācijām Eiropas Savienībai, kas sasaucas arī ar nopietnām praktiskām politikām. Šis nozīmīgais ziņojums, par ko mēs debatējam šodien, un arī tas ziņojums, kas, eh, ko arī Vāgners kundze atsaucās, eh, es ar to nesu vēl iepazinies, jāatzīst. par dialogu, ilgtermiņu dialogu. Es gribētu papildināt starp parlamentu dalībvalsts komisijām un sabiedrību. Es gribētu nedaudz tomēr komentēt atsevišķās rekomendācijas, kas šodien izskanēja. Izskanēja ziņojumā un arī jau mutiski šeit, ka Eiropas Savienībā vajadzētu veicināt internetu brīvību, un vārda brīvību, e, izmantot internetu, e, veicinot arī cilvēktiesību dialogus. Mēs jau to darām. Es piekrītu, ka iespējams, ka cilvēktiesību dialogi nav vienīgais veids, kā mēs to varam to darīt. Un ka mums droši vien arī vajadzētu atrast daudzus citus novatoriskus veidus un jaunas pieejas, kā mēs varam izmantot visus veidus, visus fórumus, lai norādītu iespējamo saistību starp digitālām tehnoloģijām un vārda brīvību. Tāpat arī deputāta Vāgnere, Vāgneres piedošana, jau norādīja, ka mm, šie jautājumi jārisina arī starptautiskajā internetu pārvaldības formā, lai arī mums būtu vienota nostāja Eiropas Savienībā. Un otrs puses arī mums ir jāizstāj, jāizstāv sava pozīcija ANO fórumos nodrošinot, ka tiek ievērots arī konvencijas un tiek izstrādāts jauns normas starptautiskā līmenī, ja vajadzīgs. Ir skaidrs, ka jaunie ierobežojumi no, no apdraud e, arī piedāvātās iespējas. Un es gribu īpaši atzīmēt, ka Marion kungs atsaucās par Eiropas Savienības likumdošanu Viņi runā par ekspertiem, kas varētu arī kontrolēt gan programmatūru, gan tehnisko nodrošinājumu. Viņi arī pieprasīja, lai, piedodiet, tas bija Mario Kungs, uh, lai. arī mēs skatīt internetu kā produktu izniecības vietnes. Es piekrītu Makijāmas kungam, kurš norādīja, ka mēs bieži vien negribam runāt par iespējamiem ierobežojumiem tirzniecības jomā. Un mēs uzskatām, ka tirzniecība jābūt iespējami brīvai. Un tas nozīmē, ka mums ir jāievēro tie noteikumi, kas mums ir saistoši un kas ir starptautiskajās organizācijās, kā piemēram Pasaules tirdzniecības organizācijā noteikti. Vai citi veidi, kā mēs varam arī uh, risināt šos problēmas, ne tikai vienpusēji? Jūs sacījāt, ka vienpusēja rīcība nav pats labākais veids. Komisijā mēs esam arī runājuši par iespējām arī, ka mēs varētu ierosināt lietu Pasaules tirdzniecības organizācijā pret Ķīnu. Nav šāds lēmums pieņemts, bet es gribētu arī apliecināt jums un arī mūsu viesiem, ka šos jautājumus arī aktuāli izskatīsim un nopietni izvērtēsim. Es gribētu norādīt arī rūpniecības eh, pārstāvju atsaucas par šo uzņēmēju brīvprātīgajiem nolīgumiem, ja vienošanos. Manuprāt, tas ir tāds noderīgs instruments, iniciatīva, kuru mēs varam izmantot un varam izmantot to un veidot tālāku rīcību. Kā arī Google pārstāvis norādīja, ka mums ir jāiesaista vairāki Eiropas uzņēmumi. Un līdz ar to veidot tādu plašāku fórumu, kur varētu izstrādāt kopīgās vadlīnijas un paredzētu atsevišķus risinājumus ļoti sarežģītiem jautājumiem, kas tiešām reizēm šos uzņēmumus nostāda ļoti sarežģītā situācijām. Nu, te ir arī jautājums par to, ko Eiropas Savienība var darīt, nodrošinot tālāku mm, pieeju. ierosinājums bija, piemēram, arī veidot inovāciju un tehnoloģiju fondu, kas arī varētu atbalstīt cilvēktiesības digitālā pasaulē. Nu, mēs labi zinām, ka finanšu resursi pat Eiropas Savienībā ir diezgan ierobežoti. Bet es nerunāšu, protams, tādu visu kolēģu vada, un varbūt arī taču jautājumu varētu atstāt pētniecības un tehnoloģiju kolēģi zinā, lai viņi izvērtētu iespējas arī spēc šādus soļus tādā virzienā. Ziņojums ierosina arī nodrošināt atbalstu dažādu veidu projektiem, lai atļautu atsevišķiem individiem apiet cenzūru un līdz ar to apgūtu vajadzīgos kursus, apmācību un kļūt kompetenti. Nu, varbūt, ka mēs varam izmantot Eiropas demokratizācijas un cilvēktiesību instrumentu īpaši piedāvājot šo palīdzību cilvēktiesību aktīvistiem. Mums ir vairāk projekti, kas ir vērsti uz šādiem konkrēto rīcību, un mums ir vairāki NVO pārstāvi, kas jau šajos projektos piedalās, un šos jautājumus arī risina, un nodrošina tālāk apmācību par informāciju tehnoloģijām, arī tālāk citiem aktīvistiem. Nu, ko visbeidzot gribu savilkot kopā, norādīt, kā Mums ir jāskatās arī, kā mēs turpmāk varam risināt visus nozīmīgos jautājumus, kas pieprasa nu rūpīgu analīzi un komisijas iekšējos dienestos savstarpēji. Mēs arī starp nozaru ziņā, starp dažādiem dienestiem mm, nopietni šos jautājumus arī izanalizēsim tieši šo pašu ziņojumu un dosim jums arī tālāk savu mm, savas puses reakciju. Personīgi es domāju, ka, ka es, kas esmu atbildīgs par cilvēktiesībām, manis lielākās bažas, protams, dara, ka mēs varētu atrast veidus, kā mēs varam apiet dažādu veidu ierobežojumus, kas ir uzlikti šajās apspiedošās valstīs, represīvās valstīs internetu lietotājiem. Lai internetu lietotāji, kas meklē informāciju, nu, lai viņam būtu šāda pieeja bez jebkādiem ierobežojumiem, cik vien tas ir iespējams. Un tieši tāpēc iespējams, ka Eiropas Savienības lieta pret Ķīnu Pasaules tirdzniecības organizācija būtu viens no veidiem. Paldies! Much, Mr. Paldies, Tīman kungam. Manuprāt, uh, jūsu viedoklis un jūsu komentāri liecina par to, ka mums vajadzētu daudz domāt pie risinājumiem. Tagad es vēlētos aicināt eh, deputātus iesaistīties diskusijā, un uh, esmu droši, ka arī runātāji gribētu komentēt viens otra priekšlikumus, un šādu viedokļu apmaiņu būtu ļoti vēlama. Tāpēc es jautāšu, vai deputāti vēlas izteikties. Vicepriekšsēdētāja Andrikienas kundze. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es gribētu pateikties kolēģiem, kas uh, ierosināja šo uzklausīšanu. Man tā šķita ļoti noderīga un interesanta un ārkārtīgi svarīga. Jo internetam patiešām ir būtiska loma, ja ne kritiska loma, ikviena politiķa dzīvē un politikā un šī saikne kļūst eh, aizvien ciešāka. No savas puses, pēc tam, kad ir uzklausīti runātāji, es varētu teikt, ka pirmām kārtām cīņa par eh, brīvu piekļuvi informācijai norisinās aizvien lielākā mērā internetā un tajā pašā laikā aizvien vairāk valstu palielina savu kontroli pār internetu. Otrakārt, internets ir kļuvis par svarīgu instrumentu protestam un mobilizācijai. Internets ir kļuvis par vietu, kur apspiestas pilsoniskās sabiedrības var mobilizēties un attīstīties. Te pašā laikā ir virkne valstu, kas piemēro tīmekļa cenzūru, un šo valstu skaits ir palielinājies gandrīz divkārt līdz 60 eh, valstīm. Memoāra autors aizvien biežāk eh, apdraud policija, un kā Marijonas kundze teica, aptuveni 70 tūkstoši memoāra autori Ķīnā atrodas cietumā. Vēl viena tendence, ko mēs varam novērot un saprast no jau pateiktā, pastāv vismaz trīs cenzūras veidi - politiskā, lai kontrolētu politiskās idejas, morālā, piemēram, bērnu pornogrāfija, tiešsaistes spēles, eh, azartspēles, failu koplietošana, materiāla leju pielādēšana. Tātad eh, šīs lietas ir pieejamas, bet eh, citās valstīs tās ir aizliegtas. Un trešā veida cenzūra ir komerciālā, proti piekļuvas bloķēšana, lai kropļotu kompetenci. Visparastākais cenzūras veids ir eh, tāda vietņu bloķēšana, kuras izvietotas ārvalstīs, un mums tam ir virkne piemēru mūsdienās. Kā šīs komitejas locekle un kā starptautiskās tirzniecības komitejas locekle, es augsti vērtētu jebkādus ieteikumus, jo klausoties jūsos, es sapratu, ka Vēstījums numur viens ir tāds, ka mums vajadzētu risināt šīs problēmas mūsu cilvēktiesību dialogos un konsultācijās ar trešajām valstīm. Mums šeit ir virkne ar internetu ienaidniekiem, ar sliktajiem, ar valstīm. Otrakārt, starptautiskie fórumi, un te es domāju par apvienoto nāciju cilvēktiesību padomi, Varbūt Eiropas Savienība var izmantot savas pilnvaras un uh, ierosināt rezolūciju par šo jautājumu. Trešais aspekts ir Pasaules tirzniecības organizācija. Ja visi mūsu runātāji vēlētos teikt uh, vēl kaut ko papildus, iesniegt konkrētus uh, ierosinājumus, parlaments tos varētu ierosināt komisijai un padomēji. Un varbūt, ka būtu kādas iniciatīvas, eh, kuras mēs varētu atbalstīt. Es to augstu vērtētu. Paldies, paldies priekšsēdētājs saka Andra Kienas kundzei. Es eh, varu tikai pievienoties un teikt, ka varbūt pēc eh, šīs prezentācija kārtas jūs varētu nākt klajā ar pasākumiem un scenārijiem iespējamajai sadarbībai šo pasākumu īstenošanā. Šķiet, ka Bijus kungs ir lūdzis vārdu. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es vēlētos pateikties visiem mūsu viesiem. Es domāju, ka mēs no viņiem šajā pēcpusdienā esam daudz vērtīgas informācijas ieguvuši. Patiešām daudz informācijas mums tika nodots šo pēcpusdienu. Un uh, žēl, ka parlamentā notiek mm, tik, tik daudz, uh, ka tik daudz, ļoti daudz notikumu un liela daļa deputātu nevar šeit piedalīties. Uh, jo man šķiet, ka arī viņus patīkam pārsteigtu šīs pēcpusdienas prezentācijas, tāpat kā tas pārsteidz mani. Es vēlētos atsaukties uz manis jau reiz lasīto. Šīs domas izklāstīja informācijas tehnoloģija eksperts Manuels Kastēls. Aptuveni pirms desmit gadiem viņš publicēja trīs sējumu darbu par informācijas sabiedrību, un es atceros, ka tolaik es atrados Londonā, un man bija iespēja uzkla, nu, dzirdēt, ka Kastelkungu salīdzina ar Marksu. Viņa mm, trīsējuma darbs ir mm, līdzvērtīgs kapitālam, tā tika teikts. Bet, mm, un tas ir tāds anegdotisks gadījums. Es gribētu atgādināt kaut ko patiešām vērtīgu, ko ir teicis Kastels. Viņš teica, pēdējo gadu laikā esmu saņēmis virkni lūgumu no valdībām, jautājot man, kā mēs varam pārņemt kontroli pār internetu. Un viņš ir atbildējis vienmēr līdzīgi, ka nav iespējams gūt eh, kontroli pār internetu. Jūs varat to reglamentēt, bet jūs nevarat to kontrolēt. To ir teicis šis eksperts. Un tagad mums uh, nāksies pašiem to pierādīt, un acīm redzami ir iespējami apstākļi valstīs, kur eh, informācijas filtrēšana, cenzūra, manipulācija darbojas pilnā spēkā un pastāv cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumi, taču mums ir jābūt optimistiskiem un eh, kamēr vien internetā notiek cīņa par brīvību un cilvēktiesībām, eh, tikmēr viss ir kārtībā. Es 20 gadus nodzīvoju diktatūrā un es atceros uh, kā nācās eh, pārrakstīt A4 formāta lapuses, ko izdalīt cilvēkiem. Līdz ar to internets ir fantastisks instruments eh, cilvēktiesību aktīvistu darba optimizēšanai. Tomēr pastāv arī risks notikumiem pavērsties citādāk. Eh, ir bijusi virkne konflikta, par ko jau tika runāts. Un eh, te ir jāmin eh, šīs problēmas ar cenzūru un kontroli, kas parādās no valstu puses. Oligopoli, monopoli globālā līmenī, kuriem ir piekļuvi mūsu privātās dzīves datiem, un tādējādi kur spēj manipulēt ar mums un uh, kontrolēt privātu personu dzīvi. Es vēlētos uh, zināt, ko eksperti domā par šiem draudiem. Mm. Es mēdzu savus dokumentus sakārtot vienkopus, tajos nav nekādas slepenas informācijas, bet eh, ir daudz cilvēku, kas izvieto savus dokumentus internetā. Un vai šeit nevarētu slēpties kāda problēma? Visu beidzot. Žēl, ka Sasa Vagner kungs nevarēja būt eh, šeit šo pēcpusdienu piedalīties diskusijā, bet, manuprāt, mums vajadzētu koncentrēties nevienu šiem vispārīgajām problēmām, bet arī uz to, kā mēs vislabāk varētu izmantot un apgūt Eiropas uh, iespējas šajā jomā. Un uh, Sosa Vāgnera ziņojumā bija norādīts, ka pietrūkst uh, progresa Eiropas Savienības iestāžu attiecību veicināšanā ar ICANN, un ka šīs attiecības nevienmēr ir racionālas mums ir eh, jānoprecizē, kas tad īsti ar šo ir domāts. Iespējams, ka tādā veidā diplomātiski ir pateikts kaut kas cits, varbūt komisija varētu mūs apgaismot šajā jomā. Jā, paldies. Es domāju, ka jūs pievienojāt pašsaprotamu dimensiju diskusijai pieminot privātumu, jo privātums un ikviena tiesības uz privāto dzīvi, protams, ir ārkārtīgi būtiska būtiskas cilvēka pamatiesības. Labi, mums ir vēl viens kolēģis, kurš ir pieteicies runāt, Dēvids Mārtiņa kungs, un viņš arī tāpat kā Andrakienas kundze ir starptautiskās tirzniecības komitejas loceklis. Paldies priekšsēdētāji, saka Mārtiņa kungs. Es runāšu īsi, vēlētos atsaukties uz Siemens prezentāciju, kas man šķiet ārkārtīgi interesanta un godīga, bet es gribētu izteikties, jautāt referentam par to, kādas iekšējās procedūras ir uzņēmumā, lai izvērtētu nākotnes līgumus, lai piešķirtu likumīgas informācijas pārtvēršanas ierīces valstīm. Tad kādus pasākumus jūs veicat savā uzņēmumā? Un arī vai ir kādi centieni veidot uh, brīvprātīgu nozars eh, standartu, proti uh, pasākumi, ko nozara vēlas un ko nevēlas? Vai ir kādi mēģinājumi izveidot tādus visus nozars standartus? Un mans otrs jautājums, tas ir saistīts ar manu amatu tirzniecības komitejā. Un šī komiteja ir ļoti nobažījušies par akta, pat par pretviltošanas uh, tiesību aktu Un uh, šīs diskusijas kontekstā kļūst skaidrs, ka metodes ciņai pret uh, viltošanu varētu noderēt arī uh, informācijas brīvības optimizēšanai internetā, vai kādiem no runātājiem ir idejas par to, kā mēs varētu novilkt līniju starp nodomiem pasargāt cilvēku likumīgās autortiesības un vienlaikus apturēt, eh, vienlaikus arī kavēt brīvas eh, informācijas apturēšanu. Paldies, Mārtiņa kungs, par šiem jautājumiem. Mums uh, sāk pietrūkt laika, taču varbūt mēs uh, varētu nu, uzklausīt runātājus. Varbūt jūs varētu iekļauties divās minūtēs. Un man, diemžēl, nav labākas idejas, kā vien uh, ierosināt, ka varbūt eh, pirmā ziņojuma autors Pudefat kungs sākt runāt, un tad turpināsim vecajā kārtībā. Paldies, saka Pudefat kungs, es eh, mēģināšu runāt īsi šķiet, ka par vairumu piezīmju klātesošie ir viensprātis, pastāv iespēja saskaņot cilvēktiesību vērtības un komisijas, kā arī cilvēktiesību organizāciju un citu iesaistīto pušu darbu. Mums ir virkne kopīgu argumentu, ir arī virkne sarežģījumu un atšķirību viedokļos, un ņemot vērā pienākums, kas tiek uzlikti uzņēmumiem, uh, kas vēlas darboties dažādās pasaules valstīs, arī te rodas sarežģījumi, bet ir iespējas sadarboties vidē ar dažādām ieinteresētajām pusēm, un man ir liels prieks to dzirdēt, tas ir iedrošinoši. Man arī prieks bija uzklausīt Timanas kunga reakciju uz dažiem uh, no ierosinājumiem, runājot par uh, konfidencialitāti un privātumu. Es neuzskatu, ka valdības vai korporācijas var kontrolēt internetu. Tas eh, pārvēršas eh, augošā ekosistēmā. Un, eh, manuprāt, ir svarīgi koncentrēt šo ekosistēmu uz pozitīvām cilvēktiesību vērtībām. Un es nedomāju, ka kāds no spēlētājiem ievērojami apdraud šo ekosistēmu. Uh, Protams, ka būs problēmas, ja cilvēktiesību kustības nemobilizēsies pietiekamā mērā. Un eh, var gadīties, ka valdības un korporatīvās struktūras ievērojami ierobežo šo vidu vai mēģinās to ierobežot. Un eh, viena no kritiskajām piezīmēm kas tika saņemta attiecībā uz akta bija, ka tas ir uh, diezgan slepens process. Manuprāt, uh, tāda publiskā dimensija palīdzētu veidot šo procesu tāpat kā daudzus citus pozitīvākā gaisotnē. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tagad Marijonas kundze. Paldies, arī es vēlētos atsaukties uz akta tiesību aktu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, Organizācija Žurnālisti bez robežām ir publicējusi ziņojumu par to, arī mūs dara bažīgus draudi tiešsaistes izteiksmes brīvībai. Jūs uh, varat ielūkoties nolīguma projektā, ir virkne problēmu, kas varētu radīt eh, problēmas eh, informācijas piekļuvē. Mūsuprāt, informācijas brīvība internetā ir fundamentāla tiesība. Otra lieta ir, ka uh, Šis nolīgums uzliek atbildību tehniskajiem starpniekiem, viņi ir atbildīgi par eh, autortiesību politiku. Manuprāt, viņi varētu just kārdinājumu ieviest eh, dažādas eh, sistēmas savās interesēs, arī tos gribētu uzsvērt. Vēl es gribētu atgriezties pie pēdējā runātāja teiktā. Manuprāt, Eiropas Savienībai patiešām vajadzētu ierosināt šo lietu Pasaules tirzniecības organizācijā, jo cenzūra ir barjera brīvajai tirzniecībai. Runājot par pasākumiem, lai aizsargātu izteiksmes brīvību internetā Eiropas turpmākajos nolīgumos, mēs nevaram neļaut uzņēmumiem darboties. Viņa darbība ir ļoti svarīga, bet mēs to redzam nedaudz citādāk. Cenzūra ir barjera tirzniecībai. Jo kā jūs varat izvērtēt jūsu uzņēmuma darbību valstī, kur nav neatkarīgas informācijas? Kā jūs varat izvērtēt vidi pirms jūs lemjat eh, investēt? Te nav runa par šķēršļiem uzņēmē darbībai, šeit ir runa par šķēršļu novēršanu uzņēmē darbībai. Vēl ir jārunā par tiesību aktiem. Globālais tiešsaistes brīvības akts ir eh, ļoti interesants eh, dokuments. Es piekrītu, ka Nedrīkst notikt tā, ka to paraksta tikai dažas valstis. Būtu interesanti, ja šo dokumentu pieņemtu Eiropas Savienība, ja to izdarītu ASV un virkne ietekmīgāko valstu, tad mums būtu darboties spējīgs instruments. Šis eh, dokuments eh, tika izveidots balstoties uz pašreizējo prakšu aktu. Uh, Eh, tas eh, tika vērsts uz to, lai neļautu uzņēmumiem pieņemt kukuļus. Sākotnēji to pieņēma Amerikas Savienotās valstis, un, kad to parakstīja citas valstis, tas kļuva efektīvāks. Paldies, mans laiks ir beidzies, es došu vārdu nākamajam runātājam. Eh, paldies, Frenč kungs. Paldies. Mēs pavisam noteikti vēlamies turpmāku dialogu un diskusijas par šiem jautājumiem, jo uh, Mēs te tā atgrie... ieradāmies šeit meklējot palīdzību un atbildes, bet uh, mēs droši vien aiziesim ar uh, lielāku skaitu jautājumu nekā iepriekš. Es gribētu komentēt pāris aspektus un atbildēt uz pāris jautājumiem. Pirmām kārtām, kādus pasākumus mēs esam veikuši, lai izvērtētu pastāvošās problēmas. Uh, Mūsu uzņēmumā ir virkne valstu un izstrādājumu, kas rada bažas par draudiem, un mums ir problēmas, eh, kuras nevarēs eh, atrisināt viegli. Ir plānota pārvaldes pārskatīšana, mēs pārskatām politikas stratēģijas un prakses, kas darbojas pie mums, un mūsu pieredze liecina, ka ir jārod veidi, kā padarīt tās stingrākas un vienlaikus pārskatāmākas. Tas nav viegls uzdevums, eh, ņemot vērā to, ka situācijā nevienmēr eh, aspekti ir tikai melni vai tikai balti. Un eh, mēs mēģinām rast iespējas integrēt tīklus valstīs, kur ir ievērojamas cilvēktiesību problēmas. Mūs lūdza par to parūpēties arī Amerikas Savienotās valstis. Uh, Un līdz ar to mēs mēģinam rast līdzsvaru starp šiem jautājumiem, runājot par pārnozaru pasākumiem. Manuprāt, tie ir svarīgi. Mēs esam sākuši sākotnēju darbību, bet mēs plānojam darīt vairāk. Mēs uh, Nokia Siemens uzņēmumā esam uzmanības centrā un uh, arī Irānas jautājumā, kas daudzos aspektos ir ievērojami pārprasts. Un es eh, domāju, ka ir jāiesaistās arī citiem uzņēmumiem, tostarp Eiropas uzņēmumiem, jo tie ir jautājumi, kas mums ir jārusina kopumā visas nozares eh, mērogā. Ir arī citi pasākumi, piemēram, Irānā mēs esam eh, ievērojami ierobežojuši savu darbību. Mēs esam uh, atteikušies piedāvāt tīklu un aprīkojums uh, trešo pušu operatoriem Irānā, bet šķiet, ka to jau dara konkurenti. Un jautājums ir, vai tā ir pareizā izvēle. Un šī ir problēma, ko nav viegli izprast. Mans pēdējais uh, komentārs ir tāds. Ir virkne atsauču par viedām tehnoloģijām, bet, lai darbotos telekomunikācija tīkls, nav vajadzīgas izsmalcinātas tehnoloģijas, nav vajadzīgs Alcatel vai Nokia Siemens eh, vai citi tīkli. Ir eh, virkne uzņēmumu, kas var piedāvāt risinājums Irānā. Mēs uzskatām, ka ir virkne uzraudzības centru, ko ir nodrošinājuši lokālie uzņēmēji, un tiem nebūtu nav jābūt eh, kādam no lielajiem telefonu operatoriem. Paldies, saka priekšsēdētāji, par šīm piezīmēm. Mēs uh, turpināsim ar jums diskutēt par uh, Irānas pieredzi un gūtajām mācībām. Tagad es lūkšu Hemptonu kungam komentēt. Uh, took... Paldies par, tad, kad mēs sākām darboties Ķīnā, tad vairāki cilvēki uh, man teica, vai tad, kad mēs rīkojāmies tā, kā mēs rīkojamies Ķīnā, tad daudz mums teica, ka jā, jūs darījāt pareizi, jums ir tāda stingra pieeja internetam. Jā, tas ir viens no galvenajiem principiem, kuru mēs patiešām cienam Google. Es gribēju komentēt Andrikienas uh, kundzes teikto par rekomendācijām. Jā, protams, ka mēs ļoti atbalstam eh, PTO iesaistīšanu, tas ir daudz loģiskāk no eh, komerca organizācijas puses, kāda mēs esam. Bet runājot par Mārtiņa kungu teikto, jā, ja tiktu izveidots šāds uzvedības kodeks, tad mums būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi. Eh, pašlaik ir tā, ka tikai sākotnēji trīs uh, amerikāņu uzņēmumu, kas piedāvā internetu meklēšanas iespējas, parakstīja šo te dokumentu, bet pārējās, pārējie uzņēmumi dažādu iemeslu dēļ to nedarīja, bet nu durvis jau nav aizvērtas, to joprojām var izdarīt. Runājot par kontroli, jā, šis vārds ir pilnīgi kritiski svarīgs. 21. gadsimta uz zināšanām balstītu ekonomiku vidū ir skaidrs, ka nevar apturēt interneta darbību, uh, Protams, ka ir jārisina tas jautājums ar lielā brāļa problēmu, jo, eh, piemēram, ir jautājums, vai ja mm, dati kaut kur ir eh, publicēti un vai viņus ir iespējams atkal dabūt atpakaļ. Man liekas, ka šis, šis ir eh, vēl tāds jauns jautājums, bet mums par to ir jārunā, jo cilvēkiem, patērētājiem ir tiesības uz datiem, kurus viņi ir ievietojuši internetā. Arujans kundze jau runāja par aktas dokumentu, un galvenā lieta, galvenā problēma ir šeit tāda, ka tiek nodota atbildība. Piemēram, cilvēki veido šīs komunikāciju platformas, un tādējādi tiek samazināta iespēja izveidot šīs te atklātās platformas, jo mums ir jādarbojas kā policistiem. Šīs platformas kļūst par slēgtām platformām un tādējādi viņas daudz vieglāk var kontrolēt dažādas valdības. Paldies, Hampton kungs, saka priekšsēdētāja. Viena no lietām, par ko es nedzirdēju, bija šī globālā tirgus iniciatīva, un mēs mēģina, vēlamies um, atbalstīt dalību šajā iniciatīvā. Man liekas, ka Daivids eh, Mārtiņkungs teica, ka dažreiz brīvprātīgi līgumi var kalpot par sākumu kaut kam, un varbūt, ka šāds līgums varētu kļūt par sākumu mm, vienlīdzīga spēles laukuma izveidei visām, visiem uzņēmumiem. Tagad Žūkungam vārds. Es dzirdēju, ka daudzi deputāti jautāja par privātumu ievērošanu un autortiesībām. Šis ir sarežģīts jautājums, tas ir saistīts ar politiku, ar ekonomikas jautājumiem, bet es runāšu par tehnisku uh, pieeju uh, tieši saistībā ar cīņu pret cenzūru Ķīnā un arī saistībā ar citām valstīm, kur pastāv cenzūra konkrēti par programmu izveidošanu, kas ir paredzētas vai nu uzbrukumiem, vai cenzūras apiešanai. Galu galā es ticu, ka ka situācija mainīsies uz labo pusi, uh, Eh, tieši saistībā ar privātumu ievērošanu un autortiesību ievērošanu cilvēki kļūs daudz izglītotāki, viņi sapratīs, kāda ir tā potenciālā problēma un kā katra cilvēka dzīve ietekmēs un arī sabiedrību ietekmēs eh, šīta jautājuma risinājums. Es arī gribēju teikt, ka visnopietnākie uzbrukumi interneta vidē uh, iet pat tālāk kā privātuma aizskārums un autortiesību pārkāpšana. Šie uzbrukumi, e, nopietnākie uzbrukumi, kas ir saistīti pat ar nacionālo drošību, nāk no Ķīnas puses. E, piemēram, ASV kongresa sistēmām, Pentagonu sistēmām un citām. Piemēram, arī ir tāda lieta kā Gausnet, par ko visi ir dzirdējuši. Visas šīs lietas nāk no Ķīnas režīma, jo šis režīms baidās no informācijas brīvas pieejamības, un viņi uzskata, ka interneta kontrole ir kritiski svarīga, lai pie varas paliktu valdošā partija. Un tieši tāpēc tiek veicināta interneta kontrole. Ja mēs neatrisināsim cenzūras problēmu Ķīnā un, un ja Eiropas Savienība neatbalstīs informācijas brīvību internetā kā pamatu politiku, tad šī problēma vēl ilgi paliks neatrisināta. Un par, mēs varam pat nonākt līdz tam, ka šī problēma vispār vairs nav kontrolējama, jo internetu uzbrukumi ir ārkārtīgi agresīvi. Es ceru, ka Eiropas Savienība uzskatīs to par prioritāti, lai nodrošinātu brīvu komunikāciju internetā visām sabiedrībām. Diemžēl priekšsēdētāja laikam nav ieslēgts mikrofons. ja jūs guvāt atbalstu jūsu idejai, e, izmantojot, lai, lai izmantotu e, Pasaules tirzniecības organizāciju. Vārds Mekijāmas kungam. Paldies! Es gribēju pieskarties dažiem citiem jautājumiem, e, par kuriem tika runāts. Pirmkārt, jautājumam, par saistību starp cilvēktiesībām un tirzniecību, kas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, par kuriem mēs šodien runājām. Un es arī redzēju, ka rīt mēs runāsim par cilvēktiesībām brīvās tirzniecības nolīgumiem. Es, protams, atbalstu cilvēktiesības, bet es arī esmu uzņēmējs un es esmu diezgan pesimistiski noskaņots. Uh, Un ja mēs pieturēsimies pie šādas pozīcijas, tas nozīmē, ka daudzi šādi nolīgumi vispār netiks parakstīti. Mēs esam konkurences eh, pasaulē. Un ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka mēs joprojām pērkam preces, produktus, pakalpojumus un darba spēku no šāda veida ekonomikām. Un ja mēs turpināsim to darīt, vai mēs esam tādā situācijā, lai sagatavotu līgumu? Un es atbildēšu uz šo jautājumu. Es gribu teikt, ka ir atšķirības juridiskajā un konstitucionālajā struktūrā dažādās valstīs. Un, uh, to var izmantot arī pret mums, jo dažās valstīs, piemēram, ir pilnīgi atšķirīgs viedoklis par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Jo, ja mēs runājam par vienu lietu, tad pret mums var vērst citu lietu, un šeit es atgriežos pie aktas. Jā, atbildības jautājums man ir ārkārtīgi interesants, jo mēs varam runāt par nevalstiskā aktiera nozīmību, un izskatās, ka Jūs esat nodevuši Eiropas Savienības biznesa intereses, jūs esat uzda, nodevuši atbildību uh, uh, uz nevalstisku organizāciju un uh, esat atstājuši novārtā citu aktieru intereses. Un, piemēram, ja mēs runājam par Irānu, uh, šāds aprīkojums var tikt izmantots, lai pasūtītu informāciju Twitter tīklā, lai arī uzlabotu runas brīvību vai arī zvanītu saviem radiniekiem. Šo pašu aprīkojumu var izmantot arī, lai ierobežotu runas brīvību. Tieši tāpēc es pilnīgi iebilstu pret globālo interneta brīvības aktu. Jūs teicāt, ka tam nav nekādas jēgas, ja tikai viena vai divas valstis ir gatavas to parakstīt. Jā, preces un pakalpojums sniedz valstis, kas mūsu izpratnē pat pirms dažiem kārdiem bija attīstības valstis. Bet nu es vēl gribēju vēl kaut ko piebilst, kas varbūt ir mans personīgais viedoklis. Es jūtos daudz drošāk un, un mana sirdsapziņa ir daudz tīrāka, ka zinot, kā piemēram viens no uzņēmumiem, kas šeit ir eh, šī zālē sniedz eh, pakalpojums, eh, pārdod preces šāda veida režīmiem. Paldies! Priekšsēdētājs saka, ka mēs esam darījuši daudz, lai novērstu slepenas sarunas starp valstīm par aktu. Timans kungs vēlas īsi izteikties, un tad mēs arī beigsim šo ārkārtīgi interesanto uzklausīšanu. Es gribēju pateikt savam kaimiņam, ka Eiropas Savienība pilnībā ir gatava atbalstīt izteiksmes brīvību, masu mēdīju brīvību, ieskaitot uh, interneta brīvību Un mēs esam runājuši par to gan ar Ķīnas pārstāvjiem, gan Ēģiptes pārstāvjiem, Tunisijas pārstāvjiem, daudzu citu valstu pārstāvjiem. Un nevienu reizi vien. Bet es nezinu, vai tas ir pietiekoši, lai pārliecinātu viņus rīkoties savādāk. Tieši tāpēc es gribēju uzklausīt e, rekomendācijas. Es neteicu iepriekš, bet es gribēju piebilst, ka runājot par korporatīviem uzvedības kodeksiem, no mūsu puses, domājot par to, ko varētu darīt eh, saistībā ar korporatīvo sociālo atbildību, eh, Komisija šajā sakarā ir sagatavojusi divus pētījumus, eh, kas varētu tikt izmantoti šīs problēmas risināšanā. Paldies, Tiemans kungs, tā kā man pēdējie ir vārds. Ja es nebūtu parlamentāriete, bet strādātu izpildu varā, tad es aicinātu jūs izveidot darba grupu, lai atrastu risinājums Eiropas līmenī. Bet, nu, kā jau es teicu, man nav šāda veida pilnvaru. Bet, nu, noslēgumā es gribēju teikt, ka šis ir kā sākums uh, jaunai cilvēku tiesību jomai un tās apskatam. Protams, ka mēs spēsim noteikt, kur ir iespējas un kur ir nepieciešamība rīkoties. Es uh, ceru uz jūsu sadarbību un mēs turpināsim runāt par šo jautājumu ar komisiju. Es gribēju arī piebilst, uh, ka jūs šeit būsiet vēl 6.30, eh, tad mums būs pieņemšana kopā ar mūsu draugiem no Freedom House. Tātad, ja jūs vēlaties tā neformāli varbūt eh, aprunāties, tad jums būs iespēja to izdarīt pieņemšanas laikā. Līdz ar to es arī gribētu beigt eh, šo uzklausīšanu un pāriet pie mm, pēdējā punkta mūsu darba kārtībā. Tātad jau šodien mums bija tāda īsa preses konference ar organizāciju Freedom House, eh, kur piedalījās divi referenti. Eh, un šie referenti uzstāsies arī šovakar. Tātad uzklausīšana ir par reformām Arābu pasaulē. Un uzklausīšanu eh, mēs esam organizējuši kopā ar organizāciju Freedom House, kas ir ASV nevalstiskā organizācija, Mēs regulāri sadarbojamies ar šo organizāciju un saskaņā ar to, ko viņi teica, šī organizācija ir neatkarīga organizācija, kas veicina brīvības izplatīšanos visā palsī, tā atbalsta demokrātiskos izmaiņas, uzrauga brīvību un atbalsta demokrātiju un cilvēktiesības. Un nu, tā tika nodibināta 41. gadā. Šeit mums ir trīs eksperti, kas runās ar mums par reformām. Tātad Anvars Sadatkungs no Ēģiptes, Fodils Bumala, Bumalas kungs no uh, Tunisijas un Familar Bahras kungs So like to... Tagad es gribētu dot vārdu uz desmit minūtēm uh, un es būšu diezgan stingra attiecībā uz runāšanas laiku, lai mums būtu iespējas vēl diskutēt. Tātad desmit minūtes katram runātājam un gribētu kā pirmajam vārdu dot Anvāram Sadatam, kas pastāstīs par situāciju ar eh, ārkārtas situāciju likumdošanu Ēģiptē, kuru kritizēja ASV, Eiropas Savienība un citi un Sadata kungs varbūt arī varētu pievērsties represijām Ēģiptē, kas ir saistītas ar eh, nākotnē eh, organizētajām vēlēšanām. Sadata kungs, es ar prieku redzu jūs šeit. Lūdzu, jums vārds. Paldies, godātā priekšsēdētāja jūs, kas esat ap, cilvēktiesība apakškomitejas vadītāji, godātie viesi, godātie deputāti, komitejas locekļi. Jūs pareizi norādījāt, ka Eģiptē pirms desmit dienām tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. Un es gribētu norādīt, ka tas ir kaut kas, ko jau mēs visi gaidījām. Lai gan, protams, tas bija no vienas puses arī zināms solījums no prezidenta puses savā kampaņas laikā. Viņš norādīja, ka Tas bija 2005. gadā, kad viņš izbeig šo ārkārtas stāvokli. Ārkārtas stāvoklis jau ir bijis spēkā 29 gadus. Um, piedošana, tas nebija ārkārtas stāvoklis. Mēs nepazinām to 29 gadus, pēkšņi no 2005. gada viņš bija spēkā 2 gadus, un tad ik laikam tiek pagarināts. Un mēs sagaidām, ka parlamentu vēlēšanas novembrī uh, arī tam pieliks punktu. Un tāpat mums arī būs prezidenta vēlēšanas, kuras ir plānotas līdz 2011. gada beigām. Ir zinām iemesli, kāpēc mēs norādām, ka mēs varam izmantot šo ārkārtas stāvoklī, ārkārtas uh, likumu par narkotiku tirzniecību un terorismu jautājumos. Bet jāatzīst, ka 209 uh, gadu laikā uh, narkotikas kā tirgotā tirgo, tās ir iespējams iegādāties, un mēs ik pa laikam redzam, ka arī ek teroristi neklusē, un ik pa laikam kaut kas arī notiek Eģiptē, tā kā nav iespējams, nav, nav bijis izdevies neko apturēt. Bet galvenais, ko panāk valsts iestādes, ir, ka viņi iegūst tiesības kontrolēt politisko vidi Eģiptē. kā es iepriekš norādīju, lai gan prezidents bija solījis izbeigt šo ārkārtas stāvokli savā vēlēšana kampaņā, nekas tā arī nenotika. Pārmaiņas nenotika. Vakardien, ja vispirms jūs arī uzklausījāt eh, to, ka premjers Japāna atkāpās no sava amata, jo viņš bija solījis par to, ka viņš slēgs um, vienu Amerikas bāzi, un viņš to neizpildīja un bija spiests atkāpties, jo viņš nevarēja turēt savus solījumus. Tā, bet tā ir Japāna lūk. Eģiptē ir savādāka situācija. Problēma ar šo ārkārtas likumu ir tāda, ka, ka tas kontrolē visu citu situāciju. Īpaši politisko aktīvistu situāciju. Pulcēšanās brīvība, vārda brīvība, viss ir pakļauts šim ārkārtas likumam. Viņam vairs nav vajadzīgs izstrādāt visas normālas procedūras, ievērot procedūras, kā doties uz tiesi. Tiesu viņi var izmantot īpašās savas militārās tiesas, lai uzreiz vērstos pret dažādu veidu pārkāpumiem. Un jūs iespējams, ka esat pamanījuši, ka mm, beidzamā laikā bijuši nopietnas protesta akcijas. Visdažādāk uh, prasīju pārstāvi, ārsti, skolotāji, e, strādnieki dod zilās un protestē pret šo situāciju. Cilvēki neapmierināti, viņi protestēja īpaši pēdējā laikā. Ārkārtas situācijas likuma atjaunošana ir um, balstīta uz vienu īpaši trešā panta pirmo punktu, kas valsts iestādēm, varas iestādēm ļauj patiešo darīt visu, ko vien viņas vēlas, jebkurā laikā, bez jebkāda pamatojuma. Un nav iespējams to apstrīdēt. Un tas visu laiku notiek. Mēs tā sagaidām, um, piemēram, vakardien mums sākās šūras padome, kur atkal mums vēlēšana priekšukarva ir tas pats vecais stāsts. Ziņojumi, kas liecina par to, ka tiek izmantoti vecie paņēmieni, lai vecie kandidāti, īpaši no opozīcijas vai musulmaņu brāļu, uh, Mm, organizācijas tiktu izslēgti. Viņi ne tikai tiek izslēgti, viņi tiek pilnīgi sisti, arestēti. Un viss tas iekļaujas šajā ārkārtas situācijas likuma ietvarā. Ir vēl atsevišķi novērotāji no Āzijas, kam būtu jābūt šeit, uh, novērot vēlēšanas, ne, viņiem vispār neļauj ierasties uh, vēlēšana iecikņos. Tas viss turpinās. Un tas viss tieši notika vakardien. Jā, mums tā ir sasaukta augstā komiteja, kas ir atbildīga par vēlēšanu novērošanu, bet tie visi ir iecelti e, novērotāji, un tos visus ir iecēlis pats prezidents. Tā ka viņi nav neatkarīgi novērotāji tā kā mums arī Nacionālā padoma, kas atbild par cilvēktiesībām, arī to um, vajadzētu, tai vajadzētu būt uh, neatkarīgai, bet arī tās locekļi ir tieši iecelti. Un tas nozīmē, ka viņi ir iesasietām rokām, viņi nevar riekoties. Viņi nevar patiesi rīkoties, un mēs redzam, Eģiptes valdība uh, tā nemitīgi rīkojas. Viņi, protams, izsludina un iecir dažādas padomas cilvēktiesību jomās. Un viss tas ir kā būtu, visādi veidi padomis, viss, kas ir uh, izveidots, vienalga, ko pieprasīt starptautiskie standarti, ANO standarti, bet tas reāli neko nemaina, jo viņi nav neatkarīgi locekļi. savukārt Eiropas Savienība un Eiropas komisija. Mēs sagaidām, ka neatkarīgi no šādu padomju eksistences Eģipte, viņi tomēr būtu gatavi rīkoties, apzinātu, ka šīs padomjas tiešām neatspoguļo patieso situāciju. Šīs padomjas ir daļa no valdības, Vēl cita lieta. Valdība, valdības partijas šobrīd spēja ļoti labi izcelt atsevišķus pārstāvis, kas varbūt ierodas arī šeit, piedalās sarunās, iespējams arī šeit, cilvēktiesība apakškomitejā, citās organizācijās, tāpat arī ANO un Eiropas Savienības ietvaro. Tātad viņi izcelta pareizos cilvēkus, kurš atbrauc un attaisno Eģiptes rīcību, proti viņi vienmēr saka, Eģiptī jāatver visneiedomākiem konfliktiem, jums ir Gaza, Hamas, mums ir karš Irākā, vienmēr viņam ir ļoti labi attaisnojumi. Kāpēc viņam vajadzētu to arvien paturēt spēkā ārkārtas situāciju, lai nodrošinātu nacionālo drošību? Viņi vienmēr atrod šādas attaisnojumus. Bet ir jāpanāk līdzsvars starp šīm padomēm un pilsonisko sabiedrību, un tāpat arī parlamentu deputātiem. Īpaši neatkarīgajiem dep deputātiem vai opozīcijas deputātiem. Ir jānodrošina šāds dialogs. Iespējams, arī musulmaņu brāļiem organizācija, kas pārstāv arī lielu daļu no sabiedrības. Mums ir viņi jāuzklausa. Tas nenozīmē, ka viņš atbalstām, bet uh, mums ir jānodrošina šī iespēja. Ja mēs labi zinām, ka Eģiptes situācija ir un kādas būtu šīs aktuālās vajadzības. Tādēļ es uzskatu, ka tas sākuma kopsaukuma arī būtu viss. Paldies! Paldies jums tātad, kungs, kas jums ļāvāt ieskatīties aktuālā situācija Eģiptē. Tālāk došu vārdu Bumals kungam no Alžīrijas. Un man jau arī bija prieks ar jums satikties arī preses konferencā. Um, lūdzu, tātad vārds jums. Es zinu, ka jūs arī runāsiet par vārdu brīvību kā vienu no aktuāliem jautājumiem Alžērijā. Lūdzu, jums vārstā desmit minūtes. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, deputāts, godātie viesi. Šajā prezentācijā Mēs uzklausījām um, iepriekšējos ēlējos arī izcelt vairākas lietas, un es gribētu norādīt, ka mūsu mērķis ir izveidot partnerību un panākt kopīgi šo situācijas novērtējumu. Mēs vēlamies strādāt uz vietas, un mēs nedomājam, ka vienmēr būtu jāorganizē šāds publiskās uzklausīšanas, bet, nu, katrā ziņā mēs gribētu arī jūs iepazīstināt ar daudzām idejām, kas atspoguļo patieso situāciju. Un te ir vairāk aktuāli jautājumi, kurus mēs tiešām gribam uzsvērt, kas līdz šim ir kā blokāda, kas neļauj politiski mums rīkoties un arī institucionāli neļauj darboties. Šī blokāda, kas bloķē un kavē cilvēktiesību aktīvistu un žurnālistu darbību, kas nodrāda viņus ļoti bīstamā sarežģītā situācijā. Alžīrijā jāatzīst šobrīd ir bijis nozīmīgs demokratizācijas process sākotnēji. Diemžēl tas nav pilnīgs. Un uh, ir zinām, arī opozīcija novedas pie tā, ka šīs neattīstās tālāk. Un mums ir tagad izveidosies nopietna krīze demokrātijas jomā. Un uh, mēs runātu par, zinām, tādu vēsturisku pilnīgu miegu. Un šī kļūdainā politiskā attīstība, ko mēs piedzīvām savā valstī, nozīmē, ka mēs nonākam ļoti sarežģītā situācijā. Mēs piedzīvām zināmas politiskās kļūdas, un Alžīrija 90. gados piedzīvoja nopietnu progresu arī vārda brīvības ziņā, presas brīvības ziņā, uh, piedzīvot arī jaunu žurnālismu um, brīvības vilni, bet tādu pēc vairāk nekā desmit gadiem mēs esam piedzīvojuši īstenībā regresu, kas ir diezgan bīstami. Un tie ir bijuši tādi nozīmīgi soļi, atpakaļ soļi regresu um, vārdu brīvības ziņā, presas brīvības ziņā, mm, neļaujot vairs stibināt jaunas avīzes, kas arī piedzīvo, ka um, drošības dienesti tiešie jaucās mediju dzīvē un darbībā. Tāpēc mums ir jānaklē ar konkrētu priekšlikumu. Tas, ko mēs varam nodrošināt arī cilvēktiesību ziņā, lai Lūk, kas mums šobrīd ir tagad, jebkura publikācija, kas padalā, parādās eh, presē, vispirms ir jādabū atļauju. Tāda ir situācija. Un tas viss arī attiecināms uz jaunajiem medijiem. Arī šajos medijos arvien valdības iestādes mēģina kavēt viedokļu izpausmi, un tas nozīmē, ka viņi aktīvi cenšas pieņemt dažādākos likumus, kas ierobežo pieju jaunajiem masmedijiem, sociāliem tīkliem un tam līdzīgiem. Ar to mēs gribam izcelt nopietnu problēmu. Un tas visvairāk skar tieši audiovizuālos medijus. Mums arī ir galvenās problēmas arī ar privātiem medijiem, kas līdz šim kalpoja kā opozīcijas balss. Opozīcijai vispār nav iespējams izmantot plašsaziņu līdzekļus. Viņiem nav paredzēts iespējas uzstāties publiskajā telpā, viņi nedrīkst arī pulcēties publiskai. Un tas nozīmē, ka viss, jebkāda veida rīcības vienmēr ir obligāti jāskaņo smagu birokrātiju. Un tas rada nopietnas kavēkļus. Turklāt ir izstrādāts arī tiesību normas, kas viņus soda krimināla tiesu ziņā, kas nozīmē, ka virs katra intelektuāļa, virs katra žurnālista galvas karājas Dāmoklis Zobens. Tātad šie ierobežumi tieši skar presas brīvību un katra cilvēka presas brīvību. Katru mēnesi, katru nedēļu ir kāds process pret žurnālistu, pret avīzēm, pret avīžu redaktoriem. Un tas ir nopietnis regress, kas pilnīgi neatbilst uzstādītiem mērķiem. Un tas arī nav vēlams cilvēktiesību ziņām. Un te vēl kāda cita problēma. Tās ir iestāžu problēma. Valdības kategoriski atsakās. Valdība atsakās nodrošināt cilvēkiem pieju internetam. Turklāt ir izplatīta arī korupcija un citi cilvēktiesību pārkāpumi, pat spīdzināšana. Un vēl cits regress skar arī cilvēku pamattiesības, pamat cilvēktiesības. Piemēram, pulcēšanās tiesības, brīvības arī pretoties valdībai, valdības mehānismiem. Visdažādākiem varas faktori eh, pilnībā ierobežot cilvēkiem iespējas iegūt informāciju. Tas, ka mēs nodrošinātu iespējas sabiedrībai mm, pulcēties, paust savu viedokli, tas būtu jānodrošina, bet tas šobrīd nav iespējams. Nu, iespējams, ka te palīdzību varētu sniegt tāda Eiropas un Arābu dialogs, kas varētu palīdzēt atklāt cilvēku tiesību pārkāpumus, cilvēku spīcināšanas gadījumus un nodrošināt cilvēku domu un vārda brīvību mūsu reģionā. Mums tiešām ir jādara viss, lai to mainītu. Mēs esam šeit, lai runātu ar jums, kas pārstāvat Eiropas iedzīvotājus. Jūs kā fórums varat mēģināt šo situāciju uzlabot runājot ar cilvēkiem. Jūs nedrīkst runāt tikai ar valdībām. Bet ko mēs redzam, ka atsevišķi eh, režīmi, atsevišķas eh, bauda Eiropas valstu valdību atbalstu, īpaši Alžīrijā un Ziemeļāfrikā kopumā. Jā, ir šis karš pret terorismu, kas tiek vienmēr izmantots kā at, at, aizbildināšanās pret dažāda veida ierobežojumiem. Kopš 71. gada Alžīrijā mums ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, un tas nozīmē, ka ir ierobežot dažāda veida um, pieeja informācijai, viedokļu brīvībai, brīvai viedokļu um, apmaiņai. Šie reģions var brīvi tirzniecību izmantot savu attīstīt savu tirzniecību. Viņi darbojas arī savienībā vidusjūrā, un uzņemot viņu šādā savienībā, jūs arī stiprinat šo valdību leģitimitāti. Viņi no savas puses pasludina karu pret tirzniecību, un tad vēl veido savus tirzniecības sakarus ar Eiropu, un aizstāv tikai savas intereses. Tāpēc mēs uzskatām, ka netieši kontakti un šie sarežģījumi rada visu to, ka uh, šīs iespējas par iespējamām pārmaiņām tiek kavētas. Un tas arī lielā mērā arī apdraud pašus rietumus. Tāpēc mm, no pašiem pamatprincipiem raugoties, mm, pilsoniskā sabiedrībai ir pats svarīgākais rūpēties par to, lai kopējie tīkli tiktu tiešām atbalstīti un nodrošināt ciešāku sadarbību starp cilvēks, eh, pilsētiskās sabiedrības aktīvistiem, žurnālistiem, aktīvistiem, ka viņi varētu brīvi paust savu viedokli. Lai nodrošinātu iespēju sabiedrību arī mācīties. Lai žurnālisti varētu nodrošināt intelektuāli spēcīgus uh, ieguldījumu un arī aktuāli izteiktos par politiku, lai viņi cīnītos par vērtībām, Tas ir par demokrātiju un demokrātijas konsolidāciju. Tāpēc es arī vēršos pie jums. Un jau tāpēc, ka jūs varat konkrēti nodrošināt šīs pārmaiņas, tas jau nav iespējams no ārpuses, nec no AS, Eiropas, nec no ASV. To var īstenot tikai vietējā aktīvisti, bet ir viņiem ļoti svarīgi baudīt lielu partnerību, šo vērtību kopienu un veidot šādu partnerību starp mūsu pārstāvjiem un arī jums ar pilsonisko sabiedrību dialogā mēs varam tad šo dialogu patiešām īstenot. Un šīs idejas mēs vēlamies jums šodien atgādināt, um, jo jūs esat tie, kas uh, Eiropas publisko domu veido, jūs esat viedokļu veidotāji un esat ļoti nozīmīgi spēlētāji šajā cīņā. Paldies! Ah, pateicos, ka paudāt uzticību mūsu institūcijai, un es ceru, ka mēs vismaz zināmā mērā varēsim ah, īstenot jūsu cerības. Un es labprāt šeit sveiktu Haitam Almaleha kunga dēlu šajā sanāksmē. Viņš ir svarīga cilvēktiesība aktīvista dēls, un es saprotu, ka jūs pats arī esat cilvēktiesība aktīvists parlaments, un arī es savas subkomitejas vārdā Esmu aicinājusi Sīrijas varas iestādes atbrīvot jūsu tēvu, kuru nepatiesi apsūdzēja, nepamatot aizturēja, pamatojoties uz viņa, iespējams, viņa cilvēktiesību aizstāvības aktivitāšu dēļ. Tagad mēs eh, paraudzīsimies uz cilvēktiesību ierobežojumiem attiecībā uz sievietēm. Te mums ir lieliska eksperte Monīra Fahras kundze. Došu vārdu viņai. Paldies, priekšsēdētāji. Sieviešu līdztiesības un līdzdalības jautājums ir kļuvis ārkārtīgi svarīgs, jo īpaši pēdējo desmitgaržu laikā, un precīzāk kopš 95. gada, mm kopš eh, Pekinas starptautiskās sieviešu konferences rekomendāciju pieņemšanas, taču sieviešu status dažādās pasaules valstīs atšķiras, un kā piemēru šeit varētu minēt personīgā statusa likumu vai ģimenes likumu, kas ir eh, ļoti attīstīts Tunisijā vai Marokā, kamēr citās eh, Arābu valstīs ir diezgan konservatīvs personīgā statusa likums. Saudarābijā tāda vispār nav, un uh, viss notiek balstoties tiešā veidā uz šariata kodeksu. Te es gribētu pieminēt Freedom House veikto sabiedriskās domas aptauju. Tas ir ārkārtīgi svarīgs projekts, ar kuru tiek veicināta un atbalstīta nacionālā un starptautiskā informētība, lai atbalstītu sievietes, jo īpaši Persijas Persijas līča reģionā, kur sievietes cieš no īpaši lielas diskriminācijas. Šis projekts ir paredzēts, lai informētu gan sievietes, gan vīriešus, gan politikas lēmēju spēkus. Un kaut arī aptaujas rezultāti liecina par to, ka pastāv trūkumi sieviešu tiesību ievērošanā vairumā arābu valstu. Uh, Tajā ir, no, tad tie dati liecina arī par eh, pēdējās desmitgades laikā panākto progresu sieviešu situācijā. Tagad es pievērsīšos citai problēmai, kas, manuprāt, arī ir svarīga, un tas ir politisko reformu jautājums Arābu pasaulē. Šogad trijās arābu valstīs būs vēlēšanas, un vēlēšana process visās arābu valstīs ir jāreformē atbilstoši katras valsts vajadzībām. Kā piemēru, šeit varētu minēt manu valsti, Bahreinu, kur vēlēšanas būs šī gada oktobrī. Parlaments šeit sastāv no 80 cilvēkiem, 40 tiek iecelti un 40 tiek ievēlēti. Bahreina ir sadalīta 40 apgabalos, un šie apgabali, šajos apgabalos katrā vienā ir 60 tūkstoši eh, vēlētāji, citā atkal 600 vēlētāju. Bahreina ir eh, liegusi piekļuvi visiem starptautiskajiem novērotājiem un eh, vēlēšana novērošanas komiteja neievēl, to ieceļ vietējā valdība. Līdz ar to ir notikušas lielas krāpšanas, un mēs lūdzam, lai Eiropas Savienība palīdzētu mums pirmkārt eh, sekmēt eh, sieviešu tiesību jautājumu aktualizēšanu, un lai Eiropas Savienība arī piekristu, pieprasītu tādu tiesību aktu veidošanu, kas palīdzētu uzlabot situāciju attiecībā uz uh, personas status un sieviešu vardarbības novēršanu. Mēs arī aicinām uh, palīdzēt izstrādāt uh, godīgus mehānismus, kas ļautu sievietēm piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, izmantojot vienlīdzīgas iespējas. Tik tālu par sievietēm, runājot par vēlēšanām. Mēs vēlētos arī Eiropas Savienībai lūgt palīdzēt, sekmēt oficiālas partnerības izveidi ar partnervalstīm, uzraudzības, apmācības un vēlēšanu standārtu veidošanas jomā. Mēs arī vēlamies, lai e- Eiropas Savienība lūgtu partneru valstīm nodrošināt eh, to, ka vēlēšanas notiek neatkarīgas eh, vēlēšanu komisijas uzraudzībā To mēs lūdzam no Eiropas Savienības, un, ja vien tas būtu iespējams, mēs vēlētos arī, lai Eiropas Savienība rīkotos. Mēs esam gatavi arī atbildēt uz jebkādiem jautājumiem. Paldies! Pateicos, eh, saka priekšsēdētāja. Eh, jūs visi esat izteikuši priekšlikums par to, kā eh, Eiropas parlaments varētu sekmēt jūsu darbu. Un mēs esam arī ļoti pateicīgi Freedom House, kas eh, ir eh, pulcēs jūs šeit no septiņām jūsu reģionu valstīm. Protams, mums šie jautājumi vēl ir jāanalizē eh, šeit un arī jāpārunā ar kolēģiem, kas strādā pie Eiromed partnerības un delegācijās, kas sadarbojas ar parlamentāriešiem no jūsu valstīs. Es apsolu, ka mēs to arī darīsim. Šobrīd ir laiks Ā, priekšsēdētājs saka, atvainojiet man, nu pat pavēstīju, ka Eiropas komisija ir gatava komentēt runātāju teikto, tāpēc es lūkšu Āmīram Motahari izteikties. Viņš ir no Eiropas komisijas un ir arī Eiromed pārstāvis. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicinājāt komisijas pārstāvis uz šo uzklausīšanu. Runātāja teiktais man šķita kā burvīga mūzika manām ausīm, kad es uzklausīju Alžīrijas, Eģiptes un arī Bahreinas pārstāvi teikto. Mēs esam pazīstami ar viņu pieminētajām problēmām, ņemot vērā sadarbības ietvaru, kas pastāv starp mūsu valstīm. Uh, un kuru mums ir izdevies uh, izveidot. Tas ir pamats uzraudzībai un arī uh, eh, cilvēku tiesību problēmu risināšanai, jo īpaši apakškomitejās. Tik tālu par uh, sadarbības formālajiem aspektiem. Runājot par problēmu būtību, No komisijas puses mēs esam norādījuši, ka pēdējos gados, jo īpaši 2009. gadā, esam ievērojuši zināmu regresu valstīs, kurās eh, pārsteidzošā kārtā cilvēktiesību un politisko reformu jautājumi bija ļoti augstu prioritāšu sarakstā. Tās ir valstis, kas tika slavētas kā reforma aizstāves. Uh, kā tās, kas eh, varētu pašas izdarīt spiedienu uz citām eh, partneru valstīm. Pat šajās valstīs mēs esam ievērojuši regresu attiecībā uz izteiksmes brīvību, uz emuāru autoru vajāšanu, attiecībā uz uh, cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību. Šo regresu mēs esam mēģinājuši novērst ar dažādu instrumentu palīdzību, tostarp ar Eiropas kaimiņu attiecību politikas palīdzību. Mums ir arī tādi kritiskāki instrumenti, kas ir vērsti uz specifiskām problēmām, kā piemēram pārkāpumiem pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Arī īpašos gadījumos mēs drīkstam iejaukties un izmantot tos. Mēs esam uzlabojuši sadarbību ar Eiropas parlamentu un izveidojuši saskaņotu politiku uzraudzībai uh, un uh, vēlēšanu novērošanai, bet, kā jau jūs zināt, uh, šīm misijām ir vajadzīgs uzņēmošās valsts uh, oficiāls uzaicinājums, un šobrīd ir bijuši tikai divi gadījumi, kur Eiropas Savienība ir saņēmusi šādu uzaicinājumu. Viens bija no okupētās Palestīnas teritorijas, un otrs bija no Libānas. Eģiptē mēs piedāvājām palīdzību, bet valdība diemžēl šo piedāvājumu noraidīja. Runājot par tīklu palīdzības un citu aktivitāšu pielaidi, kolēģi jau ir noraidījuši, ka šīm reformām nevienmēr jābūt uzspiestām no ārpuses, būtu labāk, ja tās nāktu no pašas sabiedrības. Un, protams, arī tās ir lietas, ko vajadzētu mēģināt īstenot, jo īpaši, kad ir runa par Eiromed partnerības daudzpusējo dabu. Plašsaziņas līdzekļu brīvība, informācija un komunikācija, žurnālistu apmācība, tehniskā palīdzība, Protams, te mums ir darīšana ar dažādām iesaistītajām pusēm. Varbūt valdības, kas ir autoritāras, vairumā gadījumā tās ir autoritāras. Un problēma lielos vilcienos, ja mēs salīdzinām ar progresu, kas panākts sociālajā jomā, tehniskajā jomā, tirzniecībā, politiskās reformas acīm redzami atpaliek. Mēs esam to uzsvēruši progresa ziņojumos, ko izplatījām pagājušajā gadā par 2000 eh, par agrāko periodu, un te jāmina Tunisija, Ēģipte, Maroka, mēs skaidri uzsvērām jomas, kur mēs ievērojām regresu. Tā ir diezgan komplicēta valstu grupa, un mēs esam mēģinājuši darīt visu, kas ir mūsu spēkos, bet spēles noteikumi ir tādi, kādi tie ir. Tos ir apstiprinājušas dalību valstis, Eiropas parlaments. Te ir runa par nosacījumiem, bet pozitīviem nosacījumiem mēs piedāvājam lielāku devumu par labāku sniegumu, bet mēs nepiedāvājam uh, savu devumu, ja pretējā puse nedara neko. Uh, un tādā veidā mēs esam iesaistījušies sadarbībā ar Vidusjūras reģionu valstīm. Visu beidzot, pastāv problēma uh, ar plaisām starp praksēm, līdzekļiem, likumiem šajās valstīs, un bieži vien uh, ir novērots, ka šajās valstīs ir vēlēšana ietvers, pienācīgi tiesību akti, bet, diemžēl, prakse neatspoguļo šo tiesību aktu izpildi. Tā tad ir acīm redzama plaisa starp formālo ietvaru un to, kas notiek praksē. Te kā piemēru varētu minēt, tas gan ir pozitīvs piemērs, ombuda darba sākšana Jordānijā, kas notika pagājušajā gadā. Tomēr ir jāiegulda turpmāks darbs, lai šis ombuds un šī jaunā institūcija kļūtu par sociālu realitāti, lai Jordānas sabiedrība apzinātos šī tiesību sarga, jeb ombuda lomu un pilnvaras, un arī līdzekļus, kādi ir šīs personas rīcībā, lai izdarītu spiedienu uz valdību un administrācijām. Noslēdzot eh, savu runu vēlētos teikt, ka Mēs esam ievērojuši zināmas nepilnības arī mūsu darbā, proti nepietiekama uzmanība tika pievērsta sociālajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz eh, darba spēka noteikumiem, attiecībā uz starptautisko darbu organizāciju, un eh, arī tam vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Mums būs ministru tikšanās eh, nodarbinātības jomā novembrī ar vidusjūras valstu pārstāvjiem šeit Beļģijā. Mm, iepriekšējos gados eh, šī joma tika atstāta novārtā, un eh, tika atstāta novārtā arī sociālie dalībnieki un pieaugušas sociālās prasības. Jā, paldies, Mata Harikungs, saka priekšsēdētāja. Jūsu argumenti bija ļoti iedrošinoši, un es eh, ļoti ceru, ka varēšu ar jums turpmāk apspriesties par to, kā mēs eh, varēsim eh, padarīt cilvēktiesību politiku par būtisku Eiromed un Vidusjūras reģiona sadarbības daļu. Pavisam noteikti uh, ir jāorganizē delegācijas uz ceļojumu un jūs, uz jūsu valstīm. Es uh, ceru, ka mēs turpmāk varēsim strādāt pie šīs idejas. Almaliha kunga dēls šodien preses konferencē norādīja, ka parlamentāriešu vizītes notiek Sīrijā un citās valstīs. Viņi galvenokārt tiekas ar varas iestādēm, kas pārkāpj tādu cilvēku tiesības kā viņa tēvs, kurš atrodas ieslodzījumā un kurš ir apsūdzēts par to, ka ir aizskāris prezidentu un, un par kuru norādīts, ka viņa darbības varētu uh, graut nācijas morāli. Un būtu jauki, ja parlamentārieši tiktos arī ar cilvēktiesību aktīvistiem, dotos uz cietumiem un tiktos ar viņiem tur. Malas kunga priekšlikums ir ļoti vērtīgs par to, ka mums vajadzētu uh, uzraudzīt, eh, kā tiek novērsta spīdzināšana un kas notiek ieslodzījuma iestādēs. Par to vajadzētu runāt arī apvienoto nāciju cilvēktiesību padomē, un es jūs informēju par to, ka vienā no mūsu turpmākajām sanāksmēm būs ANO cilvēktiesību padomes ziņojuma prezentācija par slepenajiem ieslodzījuma centriem pasaulē. Ir pienācis laiks kolēģu piezīmēm un jautājumiem. Es sapratu, ka Obijas kungs vēlas izteikties. Grēties, prasīdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šī bija vienkārši fascinējuša pēcpusdiena. Es gribēju uzdot eh, pāris jautājumus un arī izteikt vienu komentāru. Komentārs ir tāds. Ļoti bieži Eiropas Savienībā un arī runājot par Freedom House eh, darbībām, tātad tā vispārēja attieksme pret arābu pasauli ir uh, kļūdaina. Un tiek kļūdaini uzskatīts, ka šī pasaule ir monolīta, ir vienāda. Bet kā jau tika teikts, katra valsts ir jāskata atšķi, atsevišķi. Tas nav tikai tāpēc, ka tur ir dažāda režīma un institūcijas, bet arī sabiedrības šajās valstīs atšķirās. Ja mēs skatītos uz šo pasauli šādi, tad es, piemēram, redzēju uh, liels atšķirības pieejā un analīzē. Un šīs atšķirības rādīja, ka valstis arī atšķirās. Sadata kungs uzskata, ka cilvēktiesība attīstība un demokratizācija viņa valstī ir balstītas galvenokārt uz e, to domu, ka tiek atzītas kultūras, reliģiskās un e, musulmaņu brāļu uh, vai brālības darbības metodes, un, un, un šī tā atzīšana ir ārkārtīgi svarīga, lai panāktu progresu valstī. Savukārt Bumalas kungam bija savādāks viedoklis, kurš uzskatīja, ka Alžīrijā tiek mēģināta tiek mēģināts panākt samierināšanos pēc pilsoņu kara. Iespējams, ka tiks panākts progress dialoga uzlabošanā, bet neskatoties uz to, tur ir autokrātiska valdība ar savu autokrātisko pieeju, kurai ir islāmistu opozīcija. Tātad mēs redzam dažādas pieejas. Mums arī būtu jāatceras, ka katrai valstī ir savas unikālas īpašības, un progresu var panākt dažādos veidos. Un jautājums eh, man būs šāds. Tas ir balstīts uz to, ko teica Motahārī kungs. Es viņam piekrītu par to, ka ir jāiz, jāizveido tāds kā Eiropas nosacījumu kopums, un šim nosacījumu kopumam ir jābūt pozitīvam. Tātad tādam kopumam, kas sniedz uh, kaut kādus stimulus. Bet nu situācija ir regresējusi, un acīm redzami ir tas, cik svarīgi Tas ir tikpat svarīgi kā situācija valstī, tā ir laba, slikta vai sliktāka, labāka. Arī pati tā tendence, kā lietas virzās, ir svarīga. Jo, ja mēs redzam, ka tendence ir negatīva, tad situācija tikai pasliktināsies, bet ja ir pozitīvas tendences, tad tā sliktā situācija, kas ir pašlaik, acīm redzami kļūs labāk nākotnē, mums būtu iemesls optimismam tad, piemēram, runājot par Ēģipti mums tika atgādināts, ka 2011. gada beigās Eiropa, Eģiptē būs eh, vēlēšanas, brīvas tiesības kandidēt uz eh, vēlēšanu rezultātu ievēlētajām personām eh, tiek plaši atzīta rietumu pasaulē. Mēs arī runājām par to lietu, eh, ko jūs pieminējāt, Sadata kungs, tātad par eh, musulmaņu brālību. Kā jūs domājat, vai mēs Eģiptē virzamies uz priekšu, uz daudz cerīgāku nākotni, vai mēs regresējam? Runājot par Al Alžīriju, mēs esam pagājuši uz priekšu, jo piemēram, Eiropas eh, diplomāts par pilsoņu karu teica, ka situācija ir vienkārši briesmīgi statiska. Bet nu, pašlaik ir jautājuma zīmes uzliekamas par situāciju Alžīrijā. Varbūt, ka lietas ir pavirzījušās uz priekšu, situācija uzlabojusies. Un uh, eh, Bumalskungs, kā jūs uzskatāt, kādas iespējas mums būs cilvēktiesību jomā mm, Alžīrijā? Tagad es gribētu lūgt eh, trim runātājiem atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Un es jums jau gribēju eh, pateikt, ka jūs visus esmu ielūgusi uz eh, nelielu pieņemšanu, ko mūsu komiteja ir organizējusi kopā ar organizāciju Freedom House, lai norādītu uz to, cik svarīgs ir aktīvistu darbs šajās valstīs, un eh, tiks izdarīts arī paziņojums par balvu, ko piešķirs Freedom House, bet, nu, sadat kungs vārds tiek dots jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka sadat kungs. Mēs nevaram ignorēt to faktu, ka Ēģipte ir panākusi lielu progresu, tā ir realitāte, lai gan mēs uzskatām, ka ar to vien nepietiek. Mēs uzskatām, ka jā, ka paies ilgs laiks, un mēs arī uzskatām, ka kopš pēdējām vēlēšanām 2005. gadā mums visiem ir bijušas lielas cerības par to, ka situācija kļūs atklātāka un ka būs iespējas piedalīties politiskā dzīvē daudz lielākas, bet situācija diemžēl ir pasliktinājusies. Mūsu valdība ir redzējusi, cik veiksmīgi ir darbojusies eh, organizācija musl musulmaņu brālība, kas ir ieguvis 88 vietas. Un pēdējo un pēdējo vēlēšanu kārtu rezultātā kandidātu dzīve ir padarīta daudz grūtāka. Mēs uzskatām, un, un tas ir tas, ko mēs arī mēģinam darīt, jo Ēģipte ir pelnījusi daudz labāku situāciju nekā mēs esam pašlaik.